Okay, colleagues, uh, we'll begin the meeting. Kolēģi, sāksim sanāksmi. So, colleagues, we're going to begin. Kolēģi, sāksim sanāksmi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Hey, colleagues, uh, good afternoon. Kolēģi, labvakar. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Un Es vēlētos ieteikt šādus grozījumus darba kārtībā. Mums ir jauns punkts 3a, kur es stāstīšu komitejai par sarunām saskaņā ar 69. panta trešo apakšpunktu par e, trešo valstu personām, kuriem ir vajadzīgas vīzas čersojot ārējās robežas, un e, personas, kurām šāda prasība netiek piemērota, un tas ir saistīts ar Labdānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Šis punkts tiks skatīts 19, no 19.10 līdz 19.20, un balsojums sāksies 19.20. Ja jums nav a, iebildumu pret darba kārtību ar šādiem grozījumiem, uzskatīsim, ka tā tiek pieņemta. And... Un tagad priekšādātāja paziņojumi. Mūsu valodu režīms tulkojums mums ir paredzēts visās valodās, izņemot dāņu, horvātu, maltiešu un gēlu. Koordinatoru um, rekomendācijas vai apstiprināšana saskaņā ar 205 punktu. Pirmkārtām pārstāsts par 27. februāru koordinātoru sanāksmi. Tas ir atrodams jūsu sēdes dokumentos. Referentu iecelšana. Frants zaļo grupa ir nozīmēts ar raksaida procedūru, lai aizstātu Albrehta kungu. Viņš ir referents par lībe atzinumu priekšlikumām par Eiropas parlamentu un padomas regulu par ENISA, Eiropas kiberdrošības aģentūra un Ana Miranda no Zaļajiem ir nozīmēta par referenti atzinumam par 2020. gadā budžeta projektu un budžeta grozījumiem 2019. gadam. Vai komiteja apstiprina šīs rekomendācijas? Tad uzskatīsim tās par apstiprinātām. Vēlreiz atgādināšu, ka elektroniskais balsojums šodien ir paredzēts 19.20. Lūdzu, sagatavojiet savas balsošanas kartes. Un tagad pirmais punkts. Mums ir jāsāsta komitejai par pagaidu robežu kontrolas ieviešanu uz iekšējām robežām. Referente Taņa Fajona nebija, nevarēja ierasties. Viņai bija citas darīšanas, taču viņu aizstāja sociāldemokrātu koordinātore Birgita Sipele. Birgita, varbūt jūs varētu pastāstīt par trilogu Tanjas vārdā. Jā, paldies priekšādātāji. Es vēlējos nolasīt dažus paziņojumus, kurus sagatavojas mūsu referente Taņa Fajona. Kolēģi 29. novembrī 2018. gadā plenārsēdē pieņēma grozījumus komisijas priekšlikumā par Schengenas robežu kodeksa pārskatīšanu attiecībā uz pagaidu robežu kontrolas ieviešanu uz iekšējām robežām, un pēc tam nosūties šo jautājumu atpakaļ uz Libi komiteju. Tika noturēti divi trilogi. Tie notika 12. decembrī un 30. Eh, janvārī pagājušajā un šajā gadā attiecīgi. Sarunas starp eh, parlamentu un Rumānijas prezidentūru bija ļoti konstruktīvas. Tomēr, neskatoties uz to, ka mums ir kopēji mērķi, lai pieņemtu šo regulu līdz mandāta beigām, padomē ir bloķējošais mazākums, kas, diemžēl, nav nodrošinājis progresu, lai varētu panākt kompromisu. Tāpēc 8. februārī vēstniece Eurobesku informēja Dāņu Fajonu, ka prezidentūra nav tiesīga pārkāpt sākotnējo mandātu, ko Koreper pieņēma 2018. gada jūnijā, un sarunas tika apturētas. Tāņa Fajona vēl ar vienu uzskata, ka Schengenes robežu kodeksa reforma ir vairāk kā vajadzīga. Mums vēl ar vienu ir sešas dalībvalstis, kas atrodas Schengenes zonā un kas eh, nelegāli uztur savas um, robežu kontrolas uz iekšējām robežām. Visuztraucošāk ir tas, ka šīs sešas valstis var ilgstoši kontrolēt robežas, neskatoties uz to, ka maksimālais periods ir divi gadi, bet eh, komisija neko nedara, lai vērstos pret šīm valstīm. Šie pastiprinātie pasākumi uz ārējām robežām un tas, ka ir sarucis iebraucēju skaits Eiropas Savienībā, nenozīmē, ka iekšējā iekšējās robežas vairs neviens nekontrolētu. Šīs robežas ir kļuvušas par eh, politiskas spriedzes uh, punktu vairāk valstu attiecībās, un Taņa Fajona to nosoda. Mums, diemžēl, neizdevās uh, neko izdarīt, lai mēs varētu šo bloķēšanu likvidēt. Un mm, mūsu kolēģi Taņa Fajons ir sniegt pateicas kolēģiem par viņu palīdzību. Noslēgumā Pēc konsultēšanās ar ēnu referentiem par iespējamo tālāko rīcību Taņa ir nonākusi pie secinājuma, ka vislabākais variants pašlaik parlamentā būtu apturēt pirmo lasījumu, balstoties uz mandātu, kas tika saņemts 2018. gada 29. novembra plenāras sēdē. Tāpēc Tāņa Liebe komitejai un arī Klodam kā priekšsēdētājam aicina iekļaut šo punktu plenārsēdes darba kārtībā, lai nodrošinātu vienotu procesuālu balsojumu, kas formāli beigtu pirmā lasījuma procedūru. Paldies, Birgita! Vēlreiz atkārtošu kolēģiem, ka esmu saņēmis 5. martā ēpastu, un tas ir nosūtīts arī ēnu referentiem un libi koordinatoriem. Referenti Tātad aicina, lai Liba komiteja oficiāli aicinātu iekļaut šo punktu plenārsēdes darba kārtībā. Mums ir vajadzīgs vienotais balsojums, lai noslēgtu pirmā lasījuma procedūru. Ja neviens neiebilst, es informēšu priekšādātāju, ka Libe pieprasa vienu procesuālu balsojumu ar mērķi pabeigt pirmo lasījumu. Un tas ir jādara balstoties uz novembrī saņemtajiem grozījumiem. Ja nekādu iebildumu nav, tad eh, nodošu šo, šo jautājumu tālāk Lība koordinatoriem. Neviens nevēlas izteikties. Paldies, eh, Birgita, par to, ka izklāstījāt mums referenta Staņas Fajonas viedokli. So now we come to point 3a. Yes. We come to point 3a, which is... Tagad 3a punkts. Te ir runa par eh, trešās valsts trešo valstu personām, kuriem ir vajadzīgas vīzas. Tad, tad saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Kopš balsojumā komitejā 29. janvārī, kad tika pieņemts ziņojums ar 53 balsīm pār, ir bijuši četri trilogi, un tie notika 6., 12., 20. un 27. februārī. Piektais trilogs notiktu 12. martā, tas ir rīt. Un es jums arī izklāstīšu, par ko šeit ir runa. Es zinu, ka jums šis jautājums interesē. Tātad eh, piektais trilogs notiks rīt. Ēnu referenti ir jau tikušies. Jā, vienkārši norādiet, ka jūs vēlaties izteikties. Cik mums ir atvēlēts laiks? šim jautājumam, bet es redzu, ka kolēģi tā tad ir ieinteresēti, tāpēc mēs varētu pagarināt eh, uzstāšanās laiku. Vienkārši norādiet, ka jūs vēlaties runāt. Tātad piektais trialogs ir paredzēts rīt. Vēlējos vēlreiz paskaidrot, ka iepriekšējā sanāksmē mēs skaidrojām, kāda ir bijusi parlamenta nostāja. Un es vēlētos šeit pielikt klāt pāris punktu. Pilnīgi skaidrs, ka šis fails ir sarežģīts. Tika iekļautas uh, piezīmes uh, lapas apakšmalā, un šeit ir iesniegti pieci dažādi formulējumi. Nav nekādas uh, juridiskas prasības iekļaut šādu piezīmi failā, kur ir runa par vīzām. Domāju, ka Tas ir pilnīgi skaidrs. Tomēr ir radusies politiska situācija, kur viena valsts e, šajā failā ir iekļausi piezīmi, un tas ir novedis pie padomas nostājas, kas ir gana uh, autoritāra. Pēc četriem trilogiem un pēc uh, vairākiem mēģinājumiem nodrošināt um, alternatīvu formulējumu, tā skaitā gribu piebilst, šeit ir runa arī par uh, redakciju, kas ir lietots eh, nesen pieņemtos um, dokumentos eh, pār Brexitu, kur tiek pieminēts Gibraltārs, mēs saprotam, ka diskusijas padomē ir bijušas ļoti uh, ierobežotas. Neskatoties uz visu, diskusijas tomēr ir bijušas, un es domāju, ka vispareizākais būtu virzīties uz piekto trilogu. Otrais, ko es vēlētos norādīt. Virzoties uz šo piekto trilogu, mums ir jāsaprot, ka padomi, komisija un arī parlaments, kuras esmu referents, un šeit vēlos pateikties arī ānu referentiem, kas strādā pie šī ļoti sensitīvā faila. Mēs visi esam sapratuši, ka mums ir jāpieņem vīzu likumdošana pēc iespējas ātrāk, un tieši tāpēc Iespējams, ka komisija nāks klajā ar kādu priekšlikumu. Es to dzirdēju pēc ēnu referentu tikšanās. Tātad visu šiem iemeslu dēļ ir norganizēts piektais trialogs, kas notiks rīt. Es eh, ceru, ka piektajā trialogā mēs varēsim nodrošināt eh, tādu pozitīvu virzību. Es domāju, ka pēc eh, piektā trialoga, un es esmu arī apspriedies ar ēnu referentiem, uh, Es ceru, ka mums izdosies beidzot pavirzīties uz priekšu, jo mums jau trūks laika. Nekas būtisks attiecībā uz šo failu nav mainījies. Piezīme vēl ar vienu ir saglabāta. Es saprotu, ka spāņu kolēģiem šis jautājums ir ļoti sensitīvs. Es neesmu brītu referents, es esmu institūcijas referents, kas turas pie parlamenta sākotnējās nostājas. Un uh, nobalsoja tātad 53 deputāti, neviens nebija pret, divi spāņu deputāti, no, deputāti nobalsoja arī pār. Tāpat arī šeit tiek izman, izmantots uh, formulējums, kas uh, nesen ir lietots Brexit dokumentos attiecībā uz Gibraltāru. Cerams, ka rītdien mums izdosies kaut ko panākt. Šķiet, ka komisija arī ar kaut ko nāks klajā, es nezinu tieši ar ko, bet cerams, ka tas mums ļaus atrisināt šo situāciju. Nu, tā tam vajadzētu būt, jo pašlaik um, padomes ieturētā nostāja ir ļoti politiska. Es um, redzu, ka netiek skatīti mm, pieci atlikušie formulējumi. Sarakstā ir Lopes Agilārs, Jezeks, Dias de Mera un Maite. Tāpēc sāksim ar uh, Lopes Agilāru kungu. Ja katrs varētu pieturēties pie divām minūtēm, uh, tad uh, visi arī tiktu pie vārda. Lūdzu. Thank you, Chair. Gracias. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Klauda. Nu, īsumā liels paldies par tavu institucionālo pozīciju kā priekšsādātājiem un arī eh, par to, kā tu vadi šo ziņojumu. Es tiešām varu apliecināt cieņu uh, un eh, draudzīgas jūtas, bet eh, ir bijuši četri trialogi līdz šim brīdim, un eh, tas ir ziņojums, kur nevajadzētu būt problemātiskam, izņemot uz akcentu, kas nav gluži margināls, jo tur ir runa par savstarpējību starp apvienoto karalisti un pārējo Eiropas Savienību, tā lai būtu iespējams īsi pārvietoties bez vīzas. Tur nav problēmas, bet kur tad ir problēma? Kāpēc četru trialogu laikā ir tādas problēmas un nav cerība par to, ka notiks atbloķēšanās piektajā trialogam tieši iemesla dēļ? jo ir pozīcija, ko vienprāsīti atbalsta 27 padomas locekļi un ko apstrīd viens padomas loceklis, um, nu, un ko atbalsta cita, neviens uh, Eiropas Savienību tiesību piemērojums, kas ietekmē Gibraltāru, nevarēs tiks pieņemts, ja Spānija nepie, nedos savu priekš, uh, piekrišanu. Bet ja rītdien uh, notiks uh, atbloķēšanās, tad uh, Mm, būs skaidrs, kā nebūs nekādu citu iespēju, ja vien e, nebūs šī piezīme apakšā, un tad padomas pozīcija nemainīsies. Tā tad ir iespēja, ka varētu mainīties e, šī referenta e, ceļš uz priekšu, kas būtu reglamentā, ietvaros, un, bet ka varētu mainīt šo ziņojumu Un eh, jūs teicat, ka jā, ka tur jūs nesat ņēmis vērā eh, to, ka esat brīts, bet eh, tas tomēr ietekmē apvienoto karalisti. Un tur nevar būt tā, ka šo ziņojumu, tā darbu pie tā mm, vada kāds, kas nāk no vienas no ieinteresētās puses. Bet es domāju, ka tomēr tad varbūt koordinātori varētu iesaistīties, lai šī lieta virzītos priekšu, jo Pretējā gadījumā ļoti iespējams, ka nekas netiks atrisināts līdz pat Brexitam. Manuprāt, tā būs sliktākā opcija. Paldies, Rezeka kungs! Jā. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ar Anna referents no Aldi grupas, un es sākumā vēlētos teikt, ka Mūsu vidū ir izcilī kolēģi, kas, mm, kā referenti, ir ļoti drosmīgi aizstāvējuši šīs komitejas un arī parlamenta nostāju, pret padomas nostāju. Un situācija bija tāda, ka parlaments mm, nebija diezko vienots, bet eh, padoma bija vienprātīga. Šie kolēģi tomēr darbojās ļoti veiksmīgi, un viņiem arī uh, izdevās panākt ļoti labu kompromisu pie vīzu apturēšanas mehānisma. Un tagad viņi saka, ka mums vajadzētu pārņemt padomas nostāju per se, tieši tā, kā tas izskatās. Mēs, kā sarunu vedēja komanda, iesniedzām piecus kompromisus padomē. Mūsu sākotnējā nostājā, ko mēs pieņēmām ar balsu skaitu 53 pret un neviens pret, mm, ne, netika pieminēts Gibraltārs. Mūsu kompromisos mēs eh, gājām padomē pretī. Mēs eh, pieņēmām viņu pieju, ka būs eh, īpaši atsauc uz Gibraltāru, un tas ir tāds milzīgs lēciens padomes pozīcijas virzienā. Mēs iesniedzām apmēram ap piecus redakcijas variantus, bet padome saka tikai nē. Es domāju, ka prezidentūrā padomē par to pietiekami neapspriežas. Diskusiju par šiem priekšlikumiem vispār nav. Uzskatu, ka mūsu formulējumi tuvojās padomas nostājai. Uzskatu to par apvainojumu parlamentam. Mums ir bijuši četri trilogi padome. To neapspriež pietiekami nopietni, tas nozīmē, ka padome parlamentu neuztver pietiekami nopietni. Man tas ir apvainojums. Dievs, te mēra divas minūtes. Lielas paldies priekšsādātājiem! Nu, mana nostāja jau ir zināma, un es vēlreiz to neatkārtošu. Eh, tas bija pilnībā skaidrs jau iepriekšējās debatēs. Nu, es sniegšu jauns arguments patiešām priekšsēdētājiem. Jūs saņēmām 53 eh, balsis mandātam, un to starp arī manējo. jo Patiešām, bet eh, tāpat kā visi to zina, tad eh, likumdošanas uzdevums eh, ir gan padomē, gan komisijai. Un tad, nu, pēc pie šī balsu saņemšanas padome vienprātīgi, tātad 27 valstis bez vienas, ar nonāk pie vienošanās. Un tur tā tad ir divas lietas, bet ir viena pretruna. Jā, patiešām ir viena pretruna, un tur vēl ir teikts, ka Gibraltārs ir Britu uh, karaļvalsts kolonija. Tas arī ir tiesa, un tad no šī brīža priekšsēdētāji jums pietrūks leģitimitātes, jums nav šīs leģitimitātes, tāpēc jūs nevarat nošķirt savu referenta lomu no brita lomas, un tāpēc mēs šeit esam uh, ļoti skaidri nonākuši interešu konfliktā, un tā kā ir šāds kompetenču konflikts, par kuru varēja jau redzēt priekšsēdētāju konferenci, un arī citi deputāti to redzēja, tā tad ir šis interešu konflikts, tad uh, saprātīgākais, uh, lai būtu ētikas principi ievēroti. Um, kad jūs redzat šādu kompetenču konfliktu, jums vajadzētu dot ceļu citam cilvēkam, citam sociāldemokrātam, kas nav ne brits, ne arī spānis. Uh, viss no manas puses. Paldies! Thank you, Mr. Diaz Paldies, Dievs, Demēras kungs, un tagad vārds maitei. Nu, es uzklausīju jūs visus sanāksmēs, kas mums bija, un es domāju, ka te ir divi jautājumi. Viens ir par šo struktūru, un otrs ir par politisko uh, elementu. Tātad, ja runājam par pirmo, kā norādīja Dievs Demēras kungs, eh, mēs varētu domāt, ka mēs te runājam tikai par tādu situāciju, kur ir parlaments pret padomu. Uh, Bet eh, nav tikai tas, eh, godātais Pīter, ne tikai par to ir runa, bet jautājums ir par mm, padomes iesaisti, kas ir eh, laba iesaisti un patiešām parlamentam. Arī ir jābūt savam vārdam, bet politiski tā ir atbilstīga mm, iesaist un ir atbilstīgi, ka tiek runāts par kaut ko, kam ir leģitīma mm, interese tikt atzītam šajā ziņojumā. Un tāpēc ir skaidrs, ka eh, pā, pret parlamentu vienmēr ir labi jātiecas godāto Pīteru un arī godātie kolēģi, bet mm, eh, tas ir eh, ļoti labs mm, iesprādums no padomes, jo tiek aizstāvētas intereses. Jā, te ir runa par jūris jurisprudences elementiem, bet patiešām eh, cienot visus manus kolēģus, es domāju, ka ja padome sniedz savu atbilstīgu uh, Mm, pienesumu, tad mums arī jācenšas tuvināties šai pozīcijai, jo te ir runa par tiesībām, un tas vienai no dalību valstīm ir īpaši svarīgi attiecībās ar pienoto karalisti, un es domāju, ka ir jābūt šai uzticamībai, palīdzēt šai dalību valstī, jo ir atbilstīgi tas, ko ir darījusi padome. Mums ir paredzēts balsojums 7.20. Es neredzēju, ka Sīpels kundze vēlējās izteikties. Paldies, priekšādātāji! Sākumā es nevēlējos piedalīties šajās debatēs, bet uh, esmu nedaudz apjukusi un um, esmu arī nedaudz saskaitusies. Koordinātori jau iepriekšējā Libas sanāksmē norādīja, ka visi koordinātori, kā institucionāla iestāde nobalsoja, ka priekšādātājiem ir jāvada šīs sarunas. Šīs sarunas nav par Gibraltāru juridisko statusu. Mēs šeit runājam par Brexita eh, rezultātiem, un mēs runājam par eh, vīzu režīma tā nesamību cilvēkiem, kas eh, ceļos esmu nedaudz apjukusi dzirdot eh, par interešu konfliktu, bet eh, daudzi, kas to teica, ir no Spānijas. Vai gadījumā viņiem arī nerodas interešu konflikts piedaloties šajās debatēs? Nedomāju, ka tas ir godīgi. Tāpat arī vēlos norādīt, ka nedz eh, komisijas priekšlikumā, nedz arī Eiropas parlamenta grozījumos bija uh, iekļauts kāds vārds par reģioniem ārpus Eiropas Savienības, tā skaitā Gibraltāru. Tas parādījās uh, tikai padomas dokumentos, un iespējams tam ir kādi iemesli, ko es nesaprotu. Es uh, domāju, ka priekšēdētājs, jeb referents un arī ēnu referenti ir paveikuši ļoti labu darbu. Viņi ir cīnījušies par mūsu komitejas nostāju, kā arī par uh, parlamenta pozīciju, un viņi ir vērsušies pret padomi. Es domāju, ka viņiem vajadzētu dot šo iespēju turpināt darbu arī rīt. Priekšādātājs jau norādīja, ka iespējams komisija nāks klajā ar kompromisu. Mums ir jāpieturas pie mūsu pozīcijas, mums ir jāturpina darbs un mums ir jāturpina strādāt ar to komandu, par kuru komiteja nobalsoja. Okay, thanks. Labi, paldies. Mm, es domāju, ka vēl bija. Vēl jūs vēlēties ko piebilst? Nē. Mums ir jābalso tagad. Tātad es vēlētos jums visiem pateikties un paldies arī, mm, ka bija mērenākas reakcijas nekā iepriekšējā reizē. Es pilnībā apzinos, uh, atbildot Dievs Demēras kungam, ka tas ir ļoti sarežģīts politisks um, situācijas gadījums, un es to apzinos ar ānu referentiem. Mūsu mērķis ir censties atrisināt šo situāciju pēc iespējas ātrāk. Bet uh, mans mērķis ir to darīt kā institucionālam ziņotājam, kas par tādu ir iecelts, un tad es tā arī rīkošos, neatkarīgi no savas pilsoniskās piederības, aizstāvot parlamenta pozīciju un piedāvājot risinājumus ar eh, Gibraltāru pieminēšanu. Es vēlētos piebilst, ka prezidentūra ļoti maz darījusi, padome ir ļoti maz darījusi, lai izskatītu visus šos kompromisus ar Gibraltāru eh, kas būtu norādīts, un eh, nu, viņiem nā, vajadzēja piedāvāt kompromisus. Viņi neko nedarīja. Mēs to visu esam darījuši, mēs esam rīkojušies bez uh, Mm, e, kādas mm, profesionālitātes trūkuma manā uzvedībā nevarēja saskatīt nekādas pilsonības piedarības piezīmes, un es piedāvāju piecus risinājumus e, Gibraltāru mm, norādot, un īstenībā šiem risinājumiem vajadzēja nākt no padomes, nevis no manis, un tad man ļoti skaidra pozīcija rītdien, jo, kā mūsu Spānijas kolēģi norādīja, tad ir šie politiskie elementi, kurus nevar ignorēt. Uh, Un eh, tad no, nu, no parlamenta puses es centīšos darīt visu iespējamo, lai atrisinātu šo situāciju. Īpaši vēlos pateikties ēnu referentiem, kuriem nācās izklausīt daudz kritikas par viņu konverģento pieeju, un mēs kopā centīsimies atrast risinājumu piektajā trialogā. Viens runātājs teica, ka tam bija jābūt vispār vienkāršam failam, kas ātri tiktu noslēgts, tāpēc jau es uzņēmos. Uh, to risināt, eh, tāpēc arī man tas tika piešķirts, un to vajadzēja atrisināt trīs dienās. Padomi padarīja lietu sarežģītāku, nedzēs, eh, un mm, jācer, ka rītdien izdosies atrisināt. Paldies par jūsu viedokļiem, kurus ņemšu vērā rītdienā. Cerams, ka izdosies atrast risinājumu. Pievērsīsimies balsošanai. If everyone is ready, we can go to the first one. Yeah. Ja viss ir gatavi, varam sākt pirmo balsojumu. Kolēģi, pirmais balsojums. Tas ir par mm, Savienības pilsoņu personas apliecību un mm, pilsoņu viņa ģimenes locekļu, kur izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu. Uh, Referents ir uh, Žerārs Deprēkungs. Vai jūs vēlaties izteikties pirms balsojuma? Deprēkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, iesākumā es vēlētos pateikties kolēģiem un viņu uh, Eh, komandām, īpaši ēnu referentiem par eh, kvalitatīvo ieguldījumu un arī eh, draudzīgo viedokļu apmaiņu, kaut arī bija dziļas viedokļa atšķirības. Es ceru, ka mūsu komitijas vairākums saglabās panākto vairākumu, kas balstās uz četriem galvenajiem elementiem. Pirmais. Dalību valstis suverēni pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt personas apliecības. Otrakārt, Galvenais šīs regulas mērķis ir veicināt brīvu pārvietošanos, nosakot vienotu formātu, kas garantēs labāku izpratni un atzīšanu šiem dokumentiem no dalību valstu puses. Ieviešot um, biometrijas datu uh, čipu, būs iespējams uzlabot drošību. Tālāk nav doma par nacionālu vai uh, Eiropas uh, datu banku izveidi, kur būtu pirkstu nospiedumi, bet runa būtu par mikroshēmu, kas būtu ļoti droša. Eh, ceturtais, šie termiņi pilnībā ņemtu vērā pastāvošo dokumentu termiņus, lai nebūtu jāatjauno vai jāveido no jauna šie dokumenti gan pilsoņiem, gan arī dalību valstīm, tamdēļ arī nebūs papildu izmaksas. Paldies par uzmanību. Non, pas besoin. OK. Everyone okay? Labi. Tad viss skaidrs. Paldies, Deprekungs. Pievērsīsimies balsojumam. Viens balsojums par um, tekstu, par kuru bija vienošanās starp uh, institucionālās sarunās. Sākam balsot. Manchester. The vote is closed. Beidzam balsot. And that is carried 30 votes, 20. 30 par 20 pret, 2 atturs apsveicam referentu. Tālāk Eiropas imigrācijas sadarbības koordināciju tīkla izveida pārstrādātā redakcija. Cecīle Kenge ir referente. Cecīle, vai jūs vēlaties izteikties pirms balsošanas, lūdzu? Grācie. Paldies, Klauda. Es vēlējos eh, tikai pateikties eh, referentiem, ēnu referentiem, jo īpaši tam dēļ, ka nebija daudz laika, termiņi bija visai saspringti, visi bija ļoti atbildīgi un arī strādāja un centās pastiprināt imigrācijas mm, koordinātora lomu. Mēs eh, paspērām solīt uz priekšu migrācijas un patvēruma politikas jomā, un eh, līdz ar to izdevās eh, ātri noslēgt darbu. Parlaments parādīja vienotību visos šajos jautājumos. Tas tika izdarīts vēlreiz. Paldies! Paldies ēnu referentiem un paldies sekretariātam! Paldies, Cecil! Pievērsīsimies balsošanai. Sākam balsot! The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 39 balsis par 10 pret 3 atturas. Apsveicam referenti. Tagad komisijas deleģētā regulāra, kur groza otro pielikumu Eiropas parlamenta un padomas regulā Eh, numuru 515-2014, ar ko kā daļu no iekšējā drošības fonda izveido finansiālu atbalstu instrumentu ārējām robežām. Eh, tātad uzklausīsim referenti sākumā, pēc tam komisiju, sākumā Sīpels kundze Birgit. Thank you, Chair. I would like Paldies, priekšsādātāji. Sākumā es vēlētos uzklausīt komisiju, jo es īsti neizprotu priekšlikumu. Varbūt, lai viņi izsakās pirmiem. Priekšsādātājs, labi, tas ir pamatots iemesls, lai uzklausītu komisiju pirmo. Inīdīkungs, nu, tātad par um, piedāvājumu attiecībā uz deleģētās regulas balsojumu, vai jūs varētu īsi izteikties? Paldies, priekšsādātāji Labvakar visiem, es atvainojos, ka es aizkavēju procedūras, bet eh, šīs mm, deleģētie akti ir ar vienu mērķi, proti grozīt mm, juridisko pamatu tā, lai eh, būtu atbilstošs finansējums uzņemšanas centram mm, eh, uz Grieķijas teritorijas, lai būtu ESTI, ESTIA, uh, būtu pārcelts ne tikai atbilstīgā veidā, lai nodrošinātu ilgtermiņa finansējumu, bet arī mēs vēlētos, lai būtu atbilstīgi finanšu līdzekļi, atbilstoša juridiskā bāze, tā lai uh, šie centri tiktu uzlaboti. Mums ir ārkārtīgi žēl, ka zināms sajukums šķiet būs noticis Uh, saistībā ar to, ka mm, ir šie grozītie vai deleģētie akti, uh, tur ir runa par kontroles centriem, kas tiktu tur iekļauti, un es vēlētos ļoti stingri precizēt, ka, protams, nav nekāda nolūka no mūsu puses izmantot deleģētos aktus tā, lai finansētu tā saucamos kontroles centrus. pirms tie kādā veidā mm, tiek definēti. Un tajā ziņā jums ir taisnība. Mēs joprojām ļoti e, rūpīgi strādājam ar jums kopā ar dalību valstīm, tā lai būtu ilgtspējīga koncepcija attiecībā uz kontrolas centriem. Tāpēc e, vēlos norādīt, ka tie ir svarīgi deleģētie akti, ir e, ārkārtīgi vitāli, lai tie būtu, lai nodrošinātu atbilstīgu mm, attīstību uzņemšanas centriem Grieķijā, un te nav kādi centieni jūs apiet vai pātrināt lietas un mm, mēģināt eh, finansēt tā saucamos kontrolas centrus. Paldies, priekšsādātāji, jā. Mm, tad Lūdzu, esiet pacietīgi, pirms to atrisinam. Pegīpi, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, es ļoti rūpīgi klausījos komisijas teiktajā. Tomēr mm, man nav skaidrības, tā varētu būt, ka nekādu mm, trakulīgu nodomu jums nav, bet eh, šie kontrolas centri priekšlikumā atrodas un neviens īsti nezina, kas tie ir. Jūs runājāt arī uzņemšanas centrus, reception centers. Uh, Un eh, kāpēc eh, tad jūs tos nepieminat? Kāpēc jūs minat eh, kontrolas centrus? Tiešām šķiet, ka runa ir par kaut ko pilnīgi jaunu. Tā varētu būt, ka deleģētie akti ar visu pārējo varētu būt ļoti būtiski, bet nav taisnīgi rīkoties tā, kā komisija to dara sajaucot kopā atšķirīgas lietas, ir svarīgās lietas, bet jūs arī ieviešat jaunus terminus, jaunus izteicienus, lai kādi arī nebūtu jūsu nodomi. Un mm, tam varētu būt kāds nevajadzīgs efekts. Katrs var darīt eh, to, ko vēlas, un mēs nevaram pieņemt šādu delģēto aktu, ja mums nav pietiekami daudz laika pārbaudīt saturu, ietekmi, pārbaudīt to, kas tieši praksē tiek domāts ar šiem kontrolas centriem. Tāpēc mums nepieciešams laiks, lai to izrunātu. Uh, Un būtu jābalso par šiem daudziekiem aktiem šodien, priekšstādātājs. Paldies, kolēģi, paldies par jūsu pacietību, referents kundze, un balstoties uz to, ko mēs dzirdējām, arī rēģējot uz komisijas teikto, balsosim par eh, šīm abām lietām. Balsosim divas reizes. Sāksim ar pirmo balsojumu. Sākam balsot. So everyone voted, the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 44 balsis pār 8 pret. Neviens neatturās. Tagad nākamais balsojums. Sākam balsot. Again, Mrs. Sipels. Atkal Sipels kundzes par septīto punktu. Has everyone voted? The vote is closed. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemt 44 balsis pret, 8 pret, neviens neaturās. Lielas paldies par jūsu darbu, Cipels kundze. So that's it for votes. Thank you, colleagues. This is end of voting time. Thank you. Paldies, kolēģi. Noslēdzam balsošanu. Nākamais punkts astotais. Lūdzu, ja jūs paliekat zālē, tad palieciet, ja jūs dodaties projām, tad dariet to klusam. Runa ir par kandidāta izraudzīšanos EASO izpildu direktora amatam. Lūdzu, ja jūs pametat zāli, dariet to uh, klusām. Lūdzu, kolēģi, mēs uzklausīsim uh, eh, ESO kandidātu. Lūdzu, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kolēģis vēlētos sveikt mūsu komitejā. Vēlētos sveikt mūsu komitejā Nīnu Gregoriju. Viņa ir kandidāte. Lūdzu, uzvedieties klusi, pametiet zāli klusu. Eh, viņa ir Eh, izvēlēta SAO mm, valdes priekšsēdētājas amatam. Viņa nāks klajā ar paziņojumu un atbildēs uz mūsu jautājumiem, eh, pirms viņa tiek iecelta amatā atbilstīgi SAO regulas 30. pantam. Un tad regula 439, 2010. Mums būs jautājuma atbilžu sesija ar Grigoriju kundzi. Uh, arī mūsu referentu klātbūtnē un ieinteresēto kolēģu klātbūtnē. Kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu, mums tagad ir uzklausīšana. Paldies! Un pēc tam mūsu komiteja nāks klajā ar rekomendāciju ar Eiropas parlamenta atzinumu par viņas kandidatūru. Esam iesnieguši jautājumus, uz kuriem Grigorija kundzei bija jāatbild rakstiski. Uh, ar atbildēm un CV varat iepazīties Lībe komitejas mājaslapām. Tad nu tagad došu vārdu Grigorija kundzei, jūs rīcībā līdz desmit minūtēm, un pārējie kolēģi var norādīt to, vai vēlas izteikties. Varēs izteikties referents un arī citi deputāti, bet sākumā uzklausīsim, ko Grigorija kundze vēlas teikt. Sveicu jūs, vārds jums! Thank you for the floor, Mr. Chairman. And Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šiem sirsnīgajiem ievadvārdiem. Cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, Liba komitejas locekļi, man ir liels gods būt eh, šeit eh, šodien un uzstāties kā kandidātei uz izpildu direktoras vietu EASO. Lai arī man bija iespēja jau iepazīstināt pavisam īsi ar sevi sniedzot jums rakstiskas atbildes, kā jau pieminēja priekšsēdētājs, vēlos vien pavisam īsi iepazīstināt ar sevi, un savā īsajā uzrunā vēlos runāt arī par problēmām, ar kurām saskars EASO, un piedāvāt savu vīziju par aģentūras darbu nākotnē. Es nāku no Slovenijas un esmu strādājusi imigrācijas un patvērumu jomā iekšlietu ministrijā vairāk nekā 20 gadu garumā savā valstī. Pēdējo desmit eh, gadu laikā esmu bijusi ģenerāla direktora lielākajā ģenerāla direktorātā Slovenijā, eh, kas iekļauj arī mūsu Nacionālo patvērumu aģentūru. Um, šajā, šajos vadošajos darbos man ir bijusi iespēja pierādīt savas spējas sarežģītās struktūrās, gan no strateģiskā viedokļa, gan arī no iekšējās pārvaldības viedokļa, strādājot pie administratīviem budžeta, iepirkuma un cilvēku pārvaldības jautājumiem. Savā karjerā kopš 99. gada esmu bijusi iesaistīta Slovenijas uh, nostājas sagatavošanai iekšlietu un tieslietu padomēji un Slovenijas prezidentūrā. Prezidentūras laikā 2008. gadā man bija tas gods vadīt strateģisko komiteju uh, Skifa, kur joprojām esmu savas dalībvalsts uh, eh, delegāta. Esmu piedalījusies neskaitāmās eh, tieslietu un iekšlietu padomēs kā Slovenijas pārstāve un esmu piedalījusies arī um, Eiropa, um, Eiropas padomas um, sanāksmēs, un tas man ļauj izprast uh, diezgan lielā mērā uh, tieslietu un uh, patvērumu un um, pa, patvērumu jautājumus. Es tāpat esmu strādājis kā eksperte OECD un esmu arī uh, padomdevēja padomas uh, locekle ICPD e uh, Vīnē. Tas viss man ir devis lielisks iespējas cieši sadarboties ar kolēģiem no eh, visām dalībvalstīm Eiropas Savienībā un, protams, arī ar citiem eh, partneriem, kā piemēram Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Gadu gaitā man ir bijusi iespēja eh, saglabāt ciešas darba attiecības ar dažādām iesaistītajām pusēm un strādāt starptautiskajā tīklā. Esmu bijusi aktīvi iesaistīta uh, Eiropas patvērumu biroja izveidošanā un esmu arī um, pārvaldes uh, padomas locekli, tāpēc es lieliski pārzinu šīs organizācijas darbu no iekšpuses. Un es arī apzinos, ar kādiem izaicinājumiem šī organizācija šobrīd saskars. Dāmas un kungi, vēlos teikt, ka esmu eh, cieši pārliecināta, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešama spēcīga patvēruma aģentūra, kas tiktu galā ar pašreizējām problēmām un izaicinājumiem. Izaicinājums ir sniegt atbalstu visām dalībvalstīm, lai atvieglotu tīri praktisko darbu patvērumu un um, imigrācijas jomā. Un tas būtu galvenais, pie kā es strādātu, ja man būtu iespēja kļūt par izpildu direktoru juridiskā ietvara īstenošana arī ir nepieciešama šajā jomā un ir nepieciešams strādāt pie jaunas kopīgas Eiropas patvērumu sistēmas. Tas ir izšķirīgi, ja vēlamies saglabāt solidaritāti, savstarpēju atbalstu un izpratni, kāda ir katrai dalībvalstī, kā arī kā nepieciešamība, kas ir nepieciešams visai Eiropas Savienībai kopumā. Uh, Mums ir jādomā arī pie konverģences kopējā patvēruma procesā, uzraugot arī eh, procesu. Tas būs viens no galvenajiem uzdevumiem šai aģentūrai. Es uzskatu, ka Eiropas patvēruma birojs nav iespējams pēc, bez uh, spēcīga informācijas uh, tīkla, jo īpaši uh, saņemot informāciju par izcelsmes valstīm un arī informāciju par dalību valstu eh, praksi. Tāpēc izpildu direktors amatā es darītu visu, lai apkopot šo informāciju un šī informācijas uh, izplatīšana tiktu stiprināta. Dažas dalībās saskar specifiskām vajadzībām, tāpēc, ka eh, to patvērums sistēmas izjūta milzīgu spiedienu. EASO jau ir parādījis, ka um, atbalsts operatīvajā darbā sadarbojoties ar dalībvalstīm un to ekspertēm, ekspertiem dod nekavējošu efektu, un tas eh, ļauj arī sniegt atbalstu cilvēkiem, kam nepieciešama aizsardzība. Es galvenokārt strādātu pie tā, lai tālāk attīstītu šos instrumentus, eh, karstos punktus un tā tālāk un tā joprojām. Tāpat tiek domāts pie, par jauniem uh, konceptiem, kā kontrols centriem un citiem Un EASO uzdevums ir palīdzēt un sasniegt mērķus uh, savu mandātu ietveros. Manuprāt, nesenā EASO uh, reorganizācija 2016. gadā jau ir sevi pierādījusi. Vairākos veidos esmu pārliecināta, ka uh, organizācijas struktūra ir jāatspoguļo tās uzdevums. Un tad, kad tiks uzsākta jaunā Eiropas patvēruma aģentūra, um, mēs varēsim uzņemties arī uh, citus jaunus pienākumus. Esmu pārliecināta. Esmu, uh, es priecājos par to, ka ir izdevies pieņemt budžetu un sagatavot vienotu programmu nākamajam laika posmam, jo tas ir ietvers, kurā šī aģentūra var darboties. Es ceru, ka parlaments arī drīz apstiprinās EASO budžetu uh, eh, 2017. gadam. EASO ir jāpalielina budžets, eh, cilvēku resursu, loģistika, lai konsolidētu savu pamatu uzdevumu un strādātu arī pie jauniem uzdevumiem saskaņā ar uh, darba kārtību imigrācijas jomā, saskaņā Eiropadomas secinājumiem un operatīvajiem plāniem. To ir iespējams uh, panākt tikai uh, aģentūrai sadarbojoties ar visām attiecīgajām pusēm. Tāpēc mums ir nepieciešams veidot uzticēšanos eh, partneru starpā. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, izpildirektors kopā ar pārvaldības padomi, tiem ir jāstrādā pie organizācijas strateģiskās vīzijas lai augsti motivētiem cilvēkiem būtu iespēja strādāt šajā organizācijā tās labā. Un vēl uh, eh, izpildu direktora uzdevums ir apkopot uh, informāciju un arī apkopot augsti uh, kvalificētus darbiniekus, kas uh, sasniegtu labu rezultātu kopīgiem centieniem. Cienījamie deputāti, izpildu eh, direktora postenis noteikti ir izaicinājums, un eh, tas būtu jauns solis manā karjerā, kas ir tikus pilnībā veltīta patvēramam un imigrācija no paša sākuma. EASO nesen eh, saskārās ar daudzām problēmām, mēs visu to apzināmies, un joprojām uh, aģentūra saskars ar milzīgiem izaicinājumiem, bet es esmu uh, pārliecināta, ka mēs varam ar to tikt galā tikai kopā, uh, sadarbojoties arī ar Eiropas parlamentu, ar uzticēšanos un savstarpēju izpratni. Es ceru, ka man būs iespēja strādāt šīs kopīgās vīzijas labā. Uh, izpildirektora samatā. Liels paldies par jūsu uzmanību! Okay. Thank you. That's a good start. You don't normally get that, particularly in Australia. Nu, uh, parasti pirmdienās viss nebūtu nav tik labā garstāvoklī, bet tā tas nav šodien. Liels paldies! Un tagad uzklausīsim kolēģis. Vispirms vārds referentiem Pītram Nīdermēram, kas strādā pie šī jautājuma. Liels paldies! Vispirms liels paldies par jūsu prezentāciju. Es domāju, ka ir ārtīgi, ārkārtīgi svarīgi pēc pēdējo gadu un mēnešu laikā piedzīvotajām grūtībām redzēt, ka ESO uh, ir jauna dinamika. Tā ir viena no svarīgākajām institūcijām kopējā Eiropas patvērums sistēmā, jo ne tikai Frontex un uh, robežu uh, pārvaldība ir svarīga, bet, protams, ir arī ārkārtīgi svarīgi raudzīties uz to, kā mēs varam pārvaldīt bēgļu jautājumu, kā mēs varam palīdzēt šajā jomā. Un man jāsaka, ka man ir ļoti žēl un es esmu ļoti vīlies, ka padome nebija spējīga rast risinājumu. Varbūt jūs atceraties, ka mums bija sākotnēji vienošanās ar Maltas prezidentūru 2017. gada jūlijā. Un šobrīd, 2019. gadā, gandrīz divus gadus vēlāk, nekas nav noticis padomē. Nu, Tas tik tiešām ir ļoti žēl, ka padomē nav izdevies neko panākt, un man ļoti žēl, ka es katru reizi dzirdu uh, ikvienu prezidentūru atkal sakot, ai, mēs nevarējām rast ris, kompromisu padomē, bet padomē tas ir jāpanāk. Lai šī institūcija būtu daļa no Eiropas kopējās patvēruma sistēmas. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka turpmāko nedēļu, mēnešu un gadu laikā EASO būs uh, spējīgi tikt galā ar savu pienākumu, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi pārvērst ESO par jaunu aģentūru, kas ir daļa no kopējās Eiropas patvērumu sistēmas, un es jums novēlētu veiksmi šajā darbā. Paldies! Paldies, eh, Pēter, tagad vārds nākamajai. Mrs. Griesbeck, so uh, first Mrs. Metzola. Tagad vārds Metzols kundzei. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, Gregorija kundze, arī es vēlos izmantot šo iespēju un pateikties Adūkungam, kas ir pašreizējais izpildirektora vietas izpildītājs, kas ir strādājis šīs aģentūras vadībā ārkārtīgi grūtā laikā. Mm, diemžēl tā uzmanība, kas tiek pievērsta aģentūrai, nav bijusi pozitīva. Aģentūra ir izšķirīga, tās nozīme ir izšķirīga. Mēs eh, ļoti daudz laika un enerģijas esam veltījuši tam eh, šeit parlamentā, lai eh, šī um, aģentūra darbotos ar pilnu potenciālu un vēlos uh, pievienoties Pēteram Nīdermelleram par to, ka, jā, tik tiešām jāizsaka nožēla ka padomē nav izdevies eh, pieņemt pārskatīto regulu par šo aģentūru, kas eh, būtu bijis signāls eh, par to, ka Eiropas Savienība tik tiešām nopietni grasās strādā šajā jomā, kurā dalībvalstīm ir nepieciešams atbalsts, un tas būtu bijis arī spēcīgs signāls kopumā patvērumu politikas jomā. Tāpēc uh, Paldies jums, un es jums novēlu veiksmi jūsu jaunajā amatā. Mans jautājums būtu par šo ad hoc um, krastā izkāpšanu un pārvietošanu. Vai jūs varētu skaidrot, kāda ir EASO loma atvieglojot šo uzdevumu un kā mēs varētu izmantot šo pieredzi, lai veicinātu ilgspējīgu uh, solidaritātes mehānisma. Paldies, Roberta. Birgita, lūdzu. Liels paldies. Neliels komentārs. Kā jau Pīters Nīdermelērs teica, jau 2017. gadā mums bija sākotnēja vienošanās bet padome joprojām nav spējusi pieņemt uh, skaidru nostāju par patvērumu sistēmu. Un tas atgādināja man, ka nedēļas nogalē es lasīju kādu rakstu, kurā bija atsauce uz politisko līderu vienā no mūsu dalībvalstīm, kas saka, vairāk varas būtu jādod valdību vadītājiem dalībvalstīs, jo viņi var pieņemt um, ātrākus lēmumus. Nu, šķiet, ka tas izklausās pēc kaut kāda farsa, jo parlaments ir spējīgs pieņemt ātrākus lēmumus, pat ja mums ir debats un uh, astoņas politiskās grupas, tāpēc es domāju, būtu jādod vairāk pilnvaru parlamentā, bet nu, tā tikai tāda vispārēja piezīme. Es vēlētos dzirdēt no jums, uh, ko jūs domājat par savu uzdevumu, ja mēs joprojām skā, uh, gaidām kopīgu nostāju kopējai Eiropas patvērumu sistēmai, kā tas ietekmētu jūsu darbu. Uh, Un ko jūs varētu darīt, lai sagatavotos tam laikam, kad uh, kopējā Eiropas patvērums sistēma būs izveidota? Es vēlētos arī zināt, kā jūs raugāties uz izaicinājumiem, ar kuriem saskaraties, ņemot vērā, ka situācija imigrācijas un patvērumu jomā mainās. Tā ir mainījusies nesenā pagātnē, tā turpina mainīties un bieži vien balstoties uz faktiem, bet bieži vien izaicinājumi rodas no politiskām un politizētām debatēm. Tāpēc labprāt dzirdētu, kur jūs saskatāt um, izaicinājums un iespējas, lai EASO tik tiešām efektīgi darbotos. Arī bez šī uh, skaidrā lēmuma no padomas puses. Paldies, paldies, Natalija, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Vispirms arī eh, savas politiskās uh, grupas vārdā un uh, arī uh, eh, Cecilija Vīgstrēma, kas nevarēja šodien ierasties, bet kas ir speciāls šajos jautājumos, vēlas jums novēlēt uh, veiksmi. Sveicam jūs uh, šajā jaunajā amatā, jo uh, jautājumi tik tiešām ir darba kārtībā un ir svarīgi Eiropas pilsoņiem. un piekrītu arī kolēģim Petram Nīdermēram, Milleram, uh, Robertai Mecolai un uh, eh, Birgitē Sipelē par, par uh, to, ka nāks konstatēt, ka padomu tik tiešām ļoti lēni virzās uz priekšu pie šī dosie. Tātad, neatkarīgi no tā, ka mums šeit ir vairākas politiskās grupas, mums tomēr ir konsensus par uh, to, ka situācija nav pieņemama no politiskā viedokļa. Pirms uzdod jautājumu, vēlos arī uh, pri, izteikt uh, prieku par jūsu iecelšanu šajā amatā, jo tas varbūt varētu pielikt punktu grūtībām, ar kurām aģentūra saskārās līdz šim, un tas ir ļoti pozitīvi. Mans jautājums varbūt būs netik vispārējs, pretēji kolēģi teiktiem par šo hotspot, jeb karsto punktu darbu, ziņojumu par tiem. Šobrīd cilvēki tiek daudz labāk uzņemti šajos uh, karstajos punktos, un institūcijas strādā arī pie um, nelegālā pārvadātā jautājuma, bet bieži vien uh, joprojām tiek pārkāptas cilvēku pamatiesības šajos centros, kurus pārvalda um, Eiropas Savienība un dalība valstis. Tātad mēs dzirdam par cilvēku tirsniecības gadījumiem, bērnu eksploatāciju un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc vēlos vērst jūsu uzmanību šo svarīgo jautājumu un vēlos dzirdēt, vai jūs jau esat paredzējusi, kādā veidā jūs varētu sākt cīnīties pret šiem fenomeniem. Un otrs jautājums, kā jūs varētu uzlabot um, neaizsākātāku uh, personu identificēšanu, proti, es jau īpaši domāju par bērniem, bērniem, kas nonāk šajos centros. Paldies un veiksmi jums! Paldies, Natālija! Helga Stīvens, lūdzu! Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik wil... Paldies, eh, priekšādētāji. Es eh, vēlētos eh, sirsnīgi pateikties par skaidrojumiem. Es vēlējos saņemt mazliet vairāk informācijas par to, ko jūs esat paredzējusi darīt. Kā tas izskatīsies attiecībā uz personāla politiku, uz personāla nozīmēšanas politiku, vai tas viss tiks organizēts labāk nekā iepriekš? Gribu arī jautāt jums par eh, valdi. Jūs esat eh, valdes dalībniece, taču vienlaicīgi jūs esat arī kandidāte izpilda direktora amatam. Kā jūs izvairīsieties no šī interešu konflikta? Galu galā valdei arī ir jāpieņem lēmums par eh, izpildu direktoru kandidātu. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kāds izskatīsies. Kornelija Ernsta tagad. Jā, paldies. Es eh, klausījos ļoti uzmanīgi jūsu skaidrojumos, un mēs arī zinām, ka EASO saņems daudz vairāk eh, uzdevumu, tai būs daudz vairāk pilnvaru, un no otras puses Vidusjūrā un arī citur mēs redzam, ka ir arvien vairāk eh, cilvēku, kas iet bojā pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Es uzskatu, ka tā ir milzīga problēma. Jau vairāk kārt ir teicis norādīts, ka mēs eh, nezinām, kā šo problēmu atrisināt. Es eh, gribētu zināt, kā tad tas izskatīsies attiecībā uz starptautisko aizsardzību. Uh, Vai tas kaut kā ietekmēs jūsu darbu, vai jūs turpināsiet strādāt pie šiem jautājumiem? Gribu zināt, vai tā tad kaut kas tiks darīts, vai arī šis darbs tiks apturēts. Šeit ir runa par starptautisko palīdzību eh, patvēruma meklētājiem. Šī palīdzība spēlē ļoti nozīmīgu lomu, līdz šim tā ir bijis. Un uh, jūsu um, birojs šeit varētu daudz ko ieguldīt. Esmu arī nedaudz apjukusi un arī šokēta par paziņojumiem par platformām un kontrolētajiem centriem. Kādu lomu, jūsuprāt, vajadzētu spēlēt patvērumu atbalsta dienestam attiecībā uz atpakaļ nosūtīšanu un deportācijām? Vai jūsu pienākumi kaut kādā veidā ir jāmaina, ņemot vērā e, šos e, pēdējā laika notikumus. Jūs daudz e, ko pieminējāt, bet īsti to nepaskaidrojāt. Okay, just in fairness to the... Gregorija kundzei tika piedāvātas desmit minūtes, bet es esmu pārliecināts, ka viņa varēs atbildēt uz jautājumiem gana detalizēti. Tagad te ir Kabras kungs. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī Gregorija kundzē par to, ka viņa ir ieradusies pie mums, un liels paldies arī jau tagad par jūsu atbildēm. Man ir trīs jautājumi. Pirmais ir saistīts ar pēdējo, ko tikko uzdeva man kolēģi. Ja jūs nozīmēs par jauno izpildirektori, kā jūs nodrošināsiet, ka EASO darbojas sava mandāta ietvaros? un nepārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus par patvērumu. Jūs pieminējāt kontrols centrus un uh, izplatīšanas platformas, taču Eiropas Savienības tiesībās šādi iedzieni nepastāv kā mēs eh, nodrošināsim, ka EASO strādā tikai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām, ko ir eh, pieņēmuši abi likumdevēji. Tas būtu pirmais jautājums. Otrais. Kā jūs, kā jaunā direktore, plānosiet darbu, lai tiktu ievērotas eh, pamatiesības pilnīgi visās EASO darbības sfērās un operācijās? Trešais jautājums. Kādā veidā pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas strādā pie patvērumu jautājumiem, tiks eh, iesaistītas, eh, gatavojot, eh, kontrolējot un arī īstenojot ASO darbības un aktivitātes. Kādā veidā šis darbs ar konsultatīvajām iestādēm varētu tikt uzlabots? Paldies! Paldies, Teri Kabras kungām, un tagad Maite. Sí, muchísimas gracias. Jā, liels paldies. Pirmkārt, es vēlētos jums eh, vēlēt eh, visu to labāko, jo jums būs jāsaskars ar ļoti sarežģītām situācijām. Pirmkārt, palielināt eh, uzticamību mm, savu, kas noteiktās jomās E, nav izcēlusies ar efektivitāti un šādu tēlu. Mm, un arī ir attiecībā uz noteiktu tēmu virzīšanu uz priekšu, vai tāpēc, ka pietrūkst personāla vai cita iemeslu dēļ, bet jums ir daudz pieredzes sanāksmēs, un arī jūs zināt praksi, un jūs zināt arī uh, Eh, dažādus bīrojus SAO un dažādās jomas, kurās SAO darbojas noteiktos gadījumos, pieļauju, ka arī biroju pārcelšana saistās ar sarežģīto situāciju. Piemēram, Morijas eh, mm, nometnē tur vairs nav SAO. Un eh, tas ir tiešām ļoti sarežģīti Un es varu iztēloties, ka viens no fundamentāliem jautājumiem jums ir, runājot par problēmām un tās definējot, ir, kur ir šie bīroji, kur ir šie centri, kā tie var sadarboties savā starpā, kā viņi var atrisināt problēmas, šos tumšos punktus. Morija noteikti ir viens no tādiem, tur neko nevar atrisināt, tiešām es to. Uh, saku, jo man tas ļoti rūp, un no otras puses ir šie konkrētie jautājumi. Šobrīd nu, cilvēki ierodas no mm, Afganistānas, piemēram, Grieķijas salās, un mm, tad atkarībā no deportācijas mm, kritērijiem nevar veikt uh, nosūtīšanu uz Afganistānu, un vai ir kāds veiksmīgs veids, kā to risināt, lai netikt ietekmēts pamattiesības, jo cilvēki beigās saskaras ar garīgās veselības problēmām, kā to apgalvo medīķi bez robežām, kā rīkoties attiecībā pret bērniem, kas ir apatrīdi, kas ir dzimuši dažādās vietās. Uh, ierodoties mm, pie mūsu robežām mm, un piekrastēm, vai jūs varat runāt par konkrētiem eh, gadījumiem, problēmām uz eh, vietas, praksē, par personāla trūkumu, jo mēs tiešām vēlamies ticēt savu un to aizstāvēt. Aizstāvēt tā labo vārdu. Paldies! Domāju, ka tas bija ļoti labs jautājums. Uh, Jā, eh, ko, ko jūs centīsieties panākt? Protams, ka ASO nevar izdarīt pilnīgi visu, bet eh, šis eh, piemērs uz attiecībā uz vidusjūras rietumu daļu, varbūt es arī varu papildināt šo jautājumu. Kā jūs tiksiet galā ar to, ka no jums sagaida tik daudz, un kā jūs varēsiet izskaidrot cilvēkiem, kas ir ASO e kompetencē un kas nav? ESO pilnvarās. Šķiet, ka cilvēkiem bieži viena trūksta zināšanu par uh, to, kur eh, ir jūsu pilnvaru robežas. Jūs, kā jaunā jāso direktore, varētu šeit ko darīt lietas labā. Un tagad pēdējā jautājuma uzdos Anna Gomeša. Vēl jums veiksmīgi, Gregorī kundze. Kolēģi jau pieminēja, ka jūsu uzdevumi patiešām ir sarežģīti. Uh, Pirmais eh, jautājums, ko es vēlējos uzdot, īstenībā jau tika uzdots, un, protams, es gribēju prasīt, kā EASO tiks eh, iesaistīts eh, deportācijā un atpakaļ nosūtīšanā, jo īpaši, ja runa par cilvēkiem, kas nenāk no drošas valsts, piemēram, afgāņi. Otrs jautājums. Protams, ka šī pirmā loma būtu atšķirīga, ja mums būtu drošs un legāls ceļš kas uh, novērstu to, ka cilvēktirgoņi ir tie, kas uh, ir atbildīgi par bēgļu plūsmām, šajā gadījumā arī par patvērumu meklētājiem. Vai jūs uh, vēlaties likt dalību valstīm saprast, ka šāds drošs un legāls ceļš ir vajadzīgs, lai mūsu patvēruma un migrācijas politika darbotos? Tagad par Maltu. Malta ir tāda ļoti bēdīga dalībvalsts, ko vada valdība, kur īsnībā pie varas ir reketieri, kas ir gatavi pārdot eh, mūsu valsts vīzas cilvēktirgoņiem no Lībijas, Alžīrijas un tā tālāk. Komisija izliekas, ka neko neredz, kaut arī Maltā tas visiem viss ir uz dēlnes. Viss ir brīvi izlasāms avīzēs, mēs esam pat iesnieguši dokumentus komisijai. Komisija vienkārši izliekas, ka neko neredz. Uh, un, protams, ka tas liek mums apšaubīt visas sistēmas ticamību. Vai jūs turpināsiet to ignorēt? Vai jūs rīkosieties tāpat kā komisija un slēpsiet galvas miltīs kā strauss? Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Protams, ka jūsu loma ir ārkārtīgi sarežģīta un arī uzdotie jautājumi nav vienkārši. Lūdzu, um, atbildiet un uh, atbildiet, cik ilgi jums tas ir nepieciešams. Vēlreiz liels paldies, paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Patiešām tie ir ļoti nozīmīgi un tie patiešām um, pieskārās pašiem svarīgākajiem jautājumiem. Daži no šiem punktiem EASO uh, aģentūrai nav tādi patīkami, it īpaši, ja mēs runājam par uh, iesaldēto regulu par Eiropas patvērumu aģentūru. Es um, mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem tādā kārtībā, kā tie tika uzdoti, un es ceru, ka mēs varēsim tos salikt arī pa tādiem kā mm, jautājumu lokiem, jo daudz no tiem bija līdzīgi. Es vēlētos sākt ar Nīdermilleru kunga jautājumiem, jo viņš ir arī referents par uh, patvēruma aģentūru, un, protams, ka tas ir svarīgi. Viņš zina visas detaļas, un man ir jāsaka, ka šeit vajadzētu arī skatīties no Eiropas patvēruma sistēmas puses, un tāda, ja tiktu uh, pieņemta šāda pakota, tad tas būtu daudz uh, saprotamāk, loģiskāk, bet uh, Tagad mums ir šis risinājums, par ko vienojās padoma un parlaments. Protams, patiešām žēl, ka EASO nevar priecāties par regulas pieņemšanu. Tā būtu vēl papildu iespēja gan atbalsta dienestam, gan arī jaunajai aģentūrai. Mēs patiešām varētu rīkoties, lai palīdzētu tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība Eiropas Savienībā. Patvērumu atbalsta dienestam pašlaik ir mandāts sniegt atbalstu dalībvalstīm, mēģinot tikt galā ar daudziem jautājumiem, kas saistās ar patvērumu. Un ja mēs runājam par pašreizējās Eiropas patvērumu sistēmas ieviešanu, ir svarīgi, lai EASO veidotu kopējus patvēruma instrumentus, lai nodrošinātu mācības un lai sniegtu atbalstu arī uz vietas konkrētās operācijās. Bet, protams, bez šādas pilntiesīgas aģentūras mēs eh, redzam, kā daudz kas ir um, zaudēts. Diemžēl um, mūsu dienas nevar rīkoties tik strauji. Tāpat arī tas ļautu mums eh, izvairīties no dažādiem sastrēgumiem un arī no uh, otrreizēji jas pārvietošanās attiecībā uz bēgļiem. Varbūt mēs eh, iegūsim šo paplašināto mandātu kaut kad nākotnē. Mazliet vēlāk Mecels kundze runāja par pagaidu pasākumiem un eh, par izcelšanās operācijām. Pat tiešām Attiecībā uz izcelšanos ASO ir piedāvājusi savu palīdzību vairākām dalībvalstīm, un proti šāds atbalsts ir piedāvāts eh, Itālijai, Spānijai un Maltai. EASO var strādāt tikai tad, ja šīs dalībvalstis pieņem lēmumu saņemt šo palīdzību no aģentūras. Itālijā Mesinā notika operācija, kur EASO nosūtīja nelielu ekspertu komandu, kur bija iekļauti arī uh, kultūras darbinieki. Un tas ļāva nodrošināt iepriekšējo reģistrēšanu, tāpat arī bija šī kultūras mediācija, bija arī intervijas, un, protams, ka tas ļāva mums pilnībā izmantot koordinācijas iespējas, ko dod šī Eiropas līdzdalība. Tas nozīmē, ka aģentūra var reāli paveikt darbu uz vietas. Uh, Eh, sadarbojoties ar dalībvalstīm. Tas varētu būt eh, mūsu piemērotākais modelis nākotnē. Protams, ka pagaidu pasākumi nav uh, visaptveroša sistēma, bet tie var ļaut palīdzēt šīm dalībvalstīm, kas pirmās uzņem bēgļus. Tas ir reāls veids, kā izrādīt solidaritāti. Uh, Bez tām tas varētu būt arī labs pamats tālākajām diskusijām, proti, kā šādi pagaidu pasākumi varētu kļūt par ilgspējīgu sistēmu, ja runa par pārvietošanu. Šādā veidā mēs varam arī iegūt praksi uz vietas un Iespējams, ka tas ir tāds kā ceļš uz jaunu kopēju Eiropas patvērumu sistēmu. Šādā veidā mēs varam uh, mēģināt arī atrast atbildes uz uh, jautājumiem, kas vēl nav atrisināti. Sīpels kundzes jautājums par plašāku mandātu. Protams, ka jāso darbs var turpināties arī tādi, ja mums nav pilntiesīga aģentūras mandāta, Komisijas priekšlikumā bija skaidri norādīts, ka EASO iegūs vairāk naudas. Es domāju, ka es varu šeit izteikties tieši, tātad te runa par plašāku budžetu. Un, protams, ka mums būtu iespēja arī um, algot vairāk darbinieku. Pašlaik EASO strādā 212 uh, darbinieki Maltas birojā un 170 cilvēki ir uh, nosautīti uz operācijām Grieķijā. Tāpat arī e, Itālijā ir 170 cilvēki un Kiprā tie ir 40. Bet ar šādu plašāku mandātu mēs varētu patiešām izmainīt situāciju cilvēku resursu ziņā. Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, ka EASO varētu e, pārvaldīt 500 darbinieku Maltas e, birojā līdz 27. gadam, un tad arī budžets varētu uh, tikt palielināts. Pašlaik tie ir 69 miljoni eiro, un mēs varētu tos palielināt līdz 300 miljoniem eiro. Nākotnē līdz ar to tas būtu patiešām tāds uh, diezgan uh, paprās budžets, un mēs varētu, protams, ar to paveikt arī daudz vairāk. Pa šo laiku EASO mēģinās rekrutēt pēc iespējas vairāk ekspertu. Un tas tika darīts līdz beigās varētu uh, apstiprināt galīgo ekspertu sarakstu. Cerams, ka mēs varētu atbalstīt arī dalībvalstis, jo īpaši tās, kas atrodas krīzes situācijās. Grīzvekas kundze uzdeva jautājumu par uh, hotspotiem kā arī par eh, konkrētiem pasākumiem attiecībā uz eh, neaizsargātām personām. Protams, ka tā ir daļa no svarīgākajām EASO darbībām. Tā ir daļa jau no kopējās patvērums sistēmas, kas ir ieviesta Eiropā. Un eh, cerams, ka EASO turpinās strādāt pie šiem tematiskajiem jautājumiem. Mums, proti, ir jāstrādā jo īpaši pie bērniem, uh, pie viņu vecuma noteikšanas, tāpat arī ir jācīnās pret eh, cilvēku kontrabandistiem, ir jāvēršas pret dzimumu noziegumiem, un eh, ESO turpinās gatavot mācību mm, materiālus, mēģinās sniegt palīdzību arī citādā veidā. Tas eh, ļaus dalībvalstīm panākt labākus rezultātus šajā jomā. Uh, Darbs tiek veikts kopā ar pamatiesību aģentūru, uz to es vēlējos norādīt. Šeit līdz ar to es eh, sāku atbildēt arī uz eh, jautājumu par eh, sadarbību ar pamatiesību aģentūru. Šī sadarbība gadu gaitā ir uzlabojusies un kļuvusi daudz konkrētāka. Vēlos pieminēt, ka sadarbība sākās pirms diviem gadiem, un ir īpašas jomas, kur frā darbojas ļoti labi sadarbībā ar ASO. 2018. gadā EASO izveidoja jaunus atbalsta rīkus, jeb tās saucamās EASO vadlīnijas attiecībā uz nepavadītu nepilngadīgo uzņemšanas nosacījumiem. Tāpat arī e ASO strādāja pie vecuma noteikšanas. Es domāju, ka šis darbs patiešām iet roku rokā ar pamatiesību aģentūru, un 2019. gadā EASO arī uh, sagatavoja vadlīnijas par bērnu interešu ievērošanu uzņemšanas centros. Tātad te ir runa par personu neaizsargātību, un šeit tiek izveidots ekspertu tīkls, kur mēs varam daudz labāk noteikt neaizsargātas personas patvērumu procedūru laikā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un nākotnē noteikti mēs eh, šos punktus attīstīsim tālāk. Pilsoniskā sabiedrība un tās iesaiste. Tiesa. Tika norādīts, ka EASO saskaņā ar eh, regulu mēģina piesaistīt eh, jau daļu no pilsoniskās sabiedrības, kas spēlē nozīmīgu lomu patvērumu jautājumos. Mēģinam to darīt ar publisku debašu palīdzību, tāpat arī pieņemam politiku un likumdošanu, tāpat arī mums ir dažādi īstenošanas pasākumi. Jūs arī pieminējāt konsultatīvo formu, ja tas eh, vēl ar vien darbojas, tajā ir vairāk kā 540 eh, biedru, un ir trīs veidu aktivitātes. Pirmām kārtām ikgadējas tikšanās, mums ir arī īpašas tematiskās tikšanās, mums ir arī elektroniskās konsultācijas par galvenajiem EASO dokumentiem un tiek nodrošināta arī tieša iesaiste EASO darbībās, piemēram, šis te neaizsargādības ekspertu tīkls. Kā jau es skaidroju, darbs turpinās un mums ir arī daudz iespēju sadarboties ar pilsonisko sabiedrību. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs vēlamies nodrošināt, lai šis konsultatīvais fórums neapstātos. Bet, eh, protams, kā mums ir jāsaprot, ka jaunā aģentūra cerams varēs šo darbu pārņemt. Tagad par situāciju uz vietas. Varbūt mums vajadzētu parunāt arī par apstākļiem hotspotos vai uzņemšanas centros. Jā, uzskatu, ka mēs visi ļoti labi saprotam, cik apstākļi ir sarežģīti. Man ir arī jānorāda, ka šie apstākļi ESO darbu ir padarījuši ļoti sarežģītu. Ir eksperti no dalībvalstīm, kas tur darbojas un ir grūti nodrošināt, lai apstākļi būtu atbilstoši. EASO pašlaik strādā ar dalībvalstīm un, protams, to dara nepārkāpjot aģentūras mandātu. Centri ir dalībvalstu pārziņā, bet EASO sniedz tehnisku palīdzību uzņemšanas iestādēm. Tāpat ESO sniedz atbalstu neaizsargātām personu grupām. Tiek izveidotas tā saucamās drošās zonas, un tāpat arī e ASO mēģina sniegt palīdzību varas iestādēm, lai pātrinātu patvērumu procedūras, lai cilvēkiem nevajadzētu ilgi uzturēties šajās teritorijās. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpat arī ir jānodrošina darba koordinācijas starp visiem iesaistītajiem ekspertiem. EASO šeit eh, sniedz eh, palīdzību varas iestādēm, kas, eh, protams, ir galvenās atbildīgās par centriem. Te esmu nonākusi pie Morēsa kunga jautājuma. Kādas tad īsti ir mm, jāso e pilnvaras? Uzskatu, ka pašreizējā situācijā ir pilnīgi skaidrs, ka pilnvaras ir relatīvi šauras. Runājot par eh, praktisko sadarbību, protams, ka ASO var stiprināt eh, paraugu prakses apmaiņu dalībvalstīs, un runājot par kopējās eh, patvērumu sistēmas koordinēšanu un ieviešanu, ASO nodrošina mācības un dažādus atbalsta instrumentus, tā veido arī dažādas jaunas pieejas kopā ar citiem iesaistītajiem. Tā var sniegt palīdzību, bet uh, pati pēc savas iniciatīvas, tā, tā nevar veikt šo darbu. Es atvainojos, es gribēju vienkārši jautāt, kā jūs tiksiet galā ar to, ko no nu, jums sagaida. Jo ir cilvēki, kas īpaši varbūt pat neapzinās, kas ir ASO kompetencē. Es atvainojos, ka es jūs pārtraucu. Protams, ka es saprotu, ka ir sarežģīti sniegt atbildes uz jautājumiem, bet uh, Šķiet bija jautājumi par repatriāciju un atpakaļnosūtīšanu. Varbūt jūs varētu sniegt atbildus tiem. Tāpat gribu jautāt, vai vēl kaut kas tika piemirsts? Ana Gomešas jautājums arī. Varbūt jūs varētu mēģināt uz tiem atbildēt. Un starptautiskā aizsardzība. Un Eiropas Savienības tiesības. Jā, es jau pieminēju repatriāciju un atpakaļ nosūtīšanu. Current... Jā, centīšos izteikties īsi saskaņā ar pašreizējām ES tiesībām un starptautiskās aizsardzības tiesībām. ESO nav mandāta būt daļai no atpakaļ atgriešanas politikas pie procedūras vai būt tās procedūras daļa, kur noslēdzas patvēruma daļa un tiek nosūtīti cilvēki atpakaļ. Un nu, tas ir Frontex vai e, citu jautājumus, bet pašreizējā juridiskajā satvarā jāso nav mandāta attiecībā uz cilvēku atpakaļ nosūtīšanu savām izcelsmes valstīm. Neso var eh, palīdzēt, var atbalstīt eh, dalību valstis patvērumu procedūru ziņā, un tas nozīmē, ka, kad patvērumu procedūra ir noslēgta, tad eh, dalību valstīm ir uh, Mm, šis nacionālais satvars, kura ietvaros var veikt atpakaļ nosūtīšanu, kur var palīdzēt SPG e vai Frontex, kur arī ir ierobežots mandāts, bet, nu, viņiem ir iespēja tātad mm, savu mandātu ietvaros atpakaļ nosūtīt cilvēkus uz savām valstīm. Priekšstādātājs jā, ir precizētas kompetences šajā ziņā, jo atkal ir jautājums par to, kas ir SAO robežas, ko tas dara un ko dara citas organizācijas. Vai visi ir apmierināti ar atbildēm, vai ir kādi papildi jautājumi? Nē. Es zinu, ka šīs situācijas eh, nekad nav ideāls, nevienmēr var uzklausīt visus jautājumus, visas atbildes, bet liels paldies Greorija kundzei par prezentāciju. Un arī paldies, ka atbildējāt uz visiem šiem jautājumiem. Lielas paldies deputātiem par lieliskajiem jautājumiem un komentāriem. Tagad mm, Lībe rekomendācija atzinumu sniegšanai. Bet, nu, koordinātoru rakstveida procedūrā tad pieņems lēmumu, tieši tā arī rīkosimies, ja visi piekrīt. Labi, Tad nu atliek tikai pateikties Grigorija kundzei mm, par jūsu prezentāciju šodien, un paldies arī deputātiem e, par mm, to, ka bijāt klāt, palikāt, uzdevāt jautājumus un ka jums rūp aģentūra un tās darbs. Lielas paldies, Grigorija kundze, veiksmi jums! Paldies arī darbiniekiem. Lielas paldies! So, colleagues, let's um, now proceed to the Mm, kolēģi, mm, tagad eh, teroristiska satura izplatīšana eh, tiešsaistē un tās novēršana. So, colleagues, let's, I know it's... Kolēģi, zinu, kā ir nogurdinoši mm, šodien strādāt Strasbūrā, bet Nu, nonākam pie svarīgiem tematiem. Pirmais - teroristiska rakstura saturs tiešsaistē grozījumi. Tātad runa ir par pasākumu, lai novērstu teroristisku propagandu, tiešsaistē tās novēršanu, saturu izņemšanu. Es raugos, vai Daltona kungs Daltona kunga nav zālē, tātad Stīvens skundze aizstās Daltona kungu labi. Labi, tātad viens vai divi ēnu referenti arī ir klāt Stīvensa skundze. Vai jūs vēlētos iepazīstināt ar grozījumiem? Jā, paldies priekšsādātāji. Es atvainojos. Es atvainojos Daltona kunga vārdā par to, ka viņš eh, nevar piedalīties sanāksmē šovakar. Es viņu aizstāju, un tad nu, es eh, nolasīšu to, ko viņš man ir nodevis. Mm, tātad kopš pēdējās diskusijas komitejā par eh, projekta ziņošanu mums ir vairāk kā 700 iesniegtu grozījumu. Uh, Kompromisus rast noteiktās jomās nav viegli, tomēr tas parāda parlamenta lielo ieinteresētību šī priekšlikuma atbilstīgā izvērtēšanā. Kā ziņotāja, mans mērķis ir rast plāšu, pēc iespējas plašāku vienošanos un saistībā ar Lībe balsošanu nākamās nedēļas mm, beigās, tā lai būtu spēcīga pozīcija no parlamenta puses mm, gatavībā Ehm, diskusijās ar ehm, padomu. Tagad ehm, rītdien būs sanāksme, man bija citas un vēl turpmākas ēnu referentu sanāksmes gaidāmas nākamās nedēļas gaitā. 700 iesniegtie grozījumi parāda viedokļu dažādību parlamentā dažos no priekšlikuma galvenajiem elementiem. Mm, satura izņemšana, mm, signālziņas un, protams, proaktīvi pasākumi. Protams, uh, Un te parādās arī kopīgās interešu jomas, kas var kalpot par pamatu vienošanās panākšanai. Vairums eh, deputātu piekrita, ka jābūt eh, mērķiecīgi vērstam uh, priekšlikumam, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu cilvēkiem un jākoncentrējas uz tiem, kas var kontrolēt šādu uh, Mm, satura izplatīšanu šajā līmenī. Mākoņa infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji, um, tie nefiltrē datus, viņiem nav tehnisku iespēju izņemt saturu, un tad viņiem nevajadzētu būt tvērumam. Citādi viņu klātbūtne mm, varētu mm, eh, radīt riskus, ka kompetentās iestādes nesaprot, pie kā vērsties. Un tad vēl viens tvāruma elements, ka ir virkne grozījumu, kur eh, ir paredzēti MVU izņēmumi eh, attiecībā uz noteiktām regulas daļām. Un es pilnībā piekrītu, ka ir jāprūpēs par to, lai MVU nav pārslogot šīs regulas dēļ, bet es arī mm, esmu nobrīz par to, ka, par to, ka pārāk plaši atbrīvojumi būtu vai būtu kādi sliekšņi. Uh, ieviesti, kas parādītu likumdošanas neveiksmes manā ieskatā. Nu, mēs labāk nodrošinām to, lai regula būtu samērīga pilnīgi visos elementos un faktoros attiecībā uz teroristisku saturu un tā definīciju. Nu, tur joprojām vajag turpināt diskusijas, lai atrastu pareizo formulējumu. Ir skaidra vienošanās par to, ka mēs nevēlamies iet tālāk par terorisma direktīvu un vēlamies eh, saglabāt saskanību ar šo tiesību aktu. Viens no maniem galvenajiem bažu elementiem šajā priekšlikumā, un kuram acīm redzam pievienojas vairums komitejas locekļu, ir ierobežotā atbildība eh, komercijas direktīvā un tā, lai tā netiktu apdraudēt, nu, tā lai mēs izvairītos no situācijas, kur pienākums vispārējai uzraudzībai tiktu ieviests pāizmuguris durvīm šai regulā. Turpmākas diskusijas ir nepieciešams attiecībā par sastā panta precīzu formulējumu, bet e, šķiet, ka parādās e, zināmi mm, konsensa elementi attiecībā uz tvērumu un arī attiecībā uz brīvprātīgiem pasākumiem, attiecībā uz mm, vārda brīvību mm, un tāda arī šie rīkojumi par satura izņemšanu arī ir diskutabls jautājums, kur daudzas eh, grupas maina laika ierobežojumus un termiņus ir īpašas bāžas par MVU mm, eh, ietekmi, šī noteikuma ietekmi, kaut arī es atzīstu, ka to, ka tiesība aizsardzības iestādes un komisija ir uh, ņēmuši vērā vienu no mūsu principiem tā, lai uh, galvenais nav plašas teroristiska satura izplatīšana, bet, nu, ir jāskatās, kā mēs risināsim abas šīs bāžas un kā tad noteikumi darbosies praksē. Nu, tas tad ir jāsaprot, pirms mēs nonākam pie, pie kompromisa vienošanās. Un tāpat atbildība izdot pārobežu rīkojumus par satura izņemšanu. Nu, tur ir eh, dažādi viedokļi, kaut arī es ticu, ka ar atbilstīgiem drošības pasākumiem tas ir uh, viens no centrālajiem elementiem regulas spēcīgajā daļā, tā lai vērstos pret šo saturu ātri. Runājot par brīvprātīgiem signālziņām, piektais pants priekšlikumā. Uh, Nu, e, te ir skaidri atšķirīgi viedokļi par e, to mm, vērtību un ietekmi attiecībā uz e, izteiksmes brīvību un informācijas brīvību, kaut arī ir argumenti, kas kalpo par to, kā mm, svarīgu sadarbības instrumentu, lai cīnītos pret šo saturu. Sodi arī ir ļoti svarīga mm, apturošā daļa un soda daļa, bet Parlamentā šeit ir eh, konsens par to, ka eh, sist sodu sistēmai jābūt elastīgai, kur tiek atzīta arī mīkstinoši apstākļi. Sodiem jābūt par sistēmiskiem pārkāpumiem, pārkāpjot regulu un eh, saistībā ar ierobežoto MVU kapacitāti. Nu, tam jābūt kā mīkstinošam elementam, bez saprātīgiem, ties, ties taisnīgiem uh, procesiem. Uh, Mm, nu, ir e, jāsaprot, ka varētu būt īpaša drošība piemērota, lai e, aizsargātu uzņēmumus, un e, mēs piefiksēsim šīs dienas viedokļu apmaiņu un turpināsim politiskās diskusijas rītdien no rīta. Liels paldies! Liels paldies! Jā, kas tad te ir no komandas klāt? Tātad eh, viens cilvēks, jūs varat piefiksēt notiekošo, ceru, ka esat gatavs. Lielas paldies, Helga, paldies eh, tiem eh, deputātiem, kas aizstāja kolēģus, kas nevar piedalīties tādu vai citādu iemeslu dēļ. Tātad mm, un aizstāja Datī. Kundzi Roberta, paldies, ka aizstājat kolēģi, un nu, tas ir tik ļoti svarīgs jautājums. Mēs mēģinām to atrisināt mm, ātrijā, tātad Rašids datī vārdā. Jā, kā jau pieminējāt, aizstāja datī kundzi nu, paužot grupas prioritātes tik svarīgā failā. Sākumā vēlamies pateikties referentam par pūliņiem, rast kompromisu pie šī faila īsā termiņā grozījumi parāda to, ka ir eh, plašas atšķirības, būtiskas atšķirības ar politiskajām grupām, un mm, ir jāatzīst, ka kopsaucēja atrašana nav viegls uzdevums, bet ETP grupas pozīcija ir tāda, ka laika mums pietrūkst, un mēs prasām regulējumu, lai pastiprinātu cīņu pret eh, terorismu tiešsaistēm. Mēs to esam jau uh, vairākus gadus darījuši parlamentā, un tie, kuri netic šī priekšlikuma vērtībai, jāatgādina, ka internets ir viens no radikalizācijas um, pirmajiem nesējiem pēc um, terora uzbrukumiem, kas iezīmējās šajā sasaukumā. Mēs nevaram neredzēt šīs vājos punktus un eh, ka jācīnās pret propagandu, un sasākuma beigās mums ir jāuzņemās sava atbildība, jāstrādā par labu spēcīgai regulai, lai cīnītos pret Eh, teroristisku saturu tiešsaistēm. Mm, kā ETPN referente, Datī kundze nevar pieņemt dažus no kompromisiem, kas mīkstinātu šo regulu, tāpēc tā viņa vēlreiz uzsver to, cik svarīgi ir vienas stundas eh, termiņš, lai veiktu izņemšanas rīkojumu, tāpat arī proaktīvo pasākumu svarīgums un arī MVU loma. Mm, to gan komisija, gan padome arī uzskata, tāpēc nevajadzētu uh, Nu, uzskatīt komisiju par institūciju, kas vainās šo uh, regulu, tāpēc ceram, ka turpmākās diskusijas būs konstruktīvas un sasniegsim mm, savus balsošanas mērķus nākamās nedēļas beigās. Paldies, Roberta! Un tāpat Birgita aizstāja mm, Džo ēnu referentu. Jā, paldies priekšsēdētāji, un pirms es pievēršos mm, detalizētākiem jautājumiem grozījumos, uh, Sākumā vispārējais dabas komentāri, jo mēs eh, tiecamies uzskatīt, ka katru reizi, kad mēs pieņemam lēmumu par vienu failu, eh, tas atrisinās visu situāciju kopumā, bet nu, tas tā noteikti nav. Kad mēs runājam par radikalizāciju un eh, tās sasaist ar internetu, un jāņem vērā arī tas, ka vajag vairāk pūļu attiecībā uz to, kā sūtīt pretējas ziņas, uh, Uh, teroristu ziņām, jo vienkārši izdzēšana daudz ko nepalīdzēs, un es neredzu daudz uh, darba, kas strādātu pie šīs um, otras puses ziņām. Turpināšu vācu valodā, jo mani pieraksti ir vāciski. Auch nochmal darüber eigentlich das Ziel dieses konkreten Vorschlages ist. Und das Ziel ist, dass in kāds ir mērķis šim konkrētiem priekšnosiem. Un šis mērķis ir cīnīties pret nelikumīgu ter teroristisku uh, saturu, un tāpēc mums vispirms ir jāsaprot, kurš tad ir šis nelikumīgais saturs. Uh, to mēs arī ļoti labi definējām, pat ja nesenajā uh, sadarbībā mums bija zināms domstarpības sākotnēji. Tad, kad runa ir par um, nelikumīgu teroristisku saturu, tad, protams, uh, šāds saturs ir nekavējoties uh, jāizņem. Bet ja attiecīgās iestādes nenovērtē to kā nelikumīgu saturu, uh, rodas jautājums, kāpēc gal galā uh, tiek dot šī signāziņa attiecīgajā platformā, jo gal, galā policija un tiesība aizsardzības sistēma nav atbildīga par to. Tas nozīmē, ka tiek um, nodot šī informācija tālāk un attiecīgi interneta pakalpojums sniedzējs to noskaidro ar savu sadarbības partneri. Mēs arī neuzskatām, ka ir pareizais uh, juridiskais pamats, un jāsaka, ka tas ir arī īpatnē, jo juridiskais uh, pamats tiek rasts uh, iekšējā tirgus likumdošanā. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, bet uh, ja Komisija izvēlas uh, kā juridisko pamatu iekšējo tirgu jautājumā, kur ir runa par kriminālu uh, internetu saturu un teroristu, uh, teroristisku internetu saturu, un pat ja tiek izraudzīts uh, šāds pamats, tāpēc, kāpēc mēs neņemam vērā e-tirzniecības direktīvu, jo tajā ir noteikts, ka attiecīgo platformu uh, saturs jeb internetu piegādātājs nav atbildīgs par šo saturu, un viņam nav pienākumu. Nu, tūdaļ pat būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, taču es domāju, ka mums tomēr rūpīgi jāpārbauda, ko mēs te um, piedāvājam, lai nākamajam parlaments sasaukumam nebūtu jāizlemj, vai um, šis priekšlikums vēlreiz nav jānodot pārskatīšana Eiropas Savienības tiesai. Jā, protams, nelikumīgs saturs ir jāizņem no interneta, bet tas ir jādara pienācīgā veidā, balstoties arī uz pienācīgu juridisko pamatu un ievērojot arī attiecīgos um, tiesiskos noteikumus. Paldies! Paldies, un tagad vārds māte uh, Alda referentē. Jā, paldies priekšsadātāji. Pirmkārt, paldies komisijai par priekšlikumu. Protams, paldies arī referentam Nu, uzskatām, ka patiesībā referents ir eh, paveicis būtiskus pūliņus svarīgos jautājumos. Mēs piekrītam tajos eh, grozījumos, ka ir paplašināts tvērums attiecībā uz mm, saturu, kas ir pieejams plašai publikai, trešajām pusēm, un arī nepieciešamība arī uh, Uh, saskaņota definīcija attiecībā uz teroristisku saturu, sasaistot to ar uh, direktīvu par terorismu. 57 un 21. pants tieši sniedz atbilstošu juridisko satvaru, uh, kuru mēs varam, kuros mēs varam balstīt savas mm, definīcijas, un arī mm, nu, katrai dalībvalstī ir jābūt vienai iestādēji, kas ir atbildīga par to, ka tas ir iespējams, tā lai nebūtu kāds pārklāšanās, aizkavēšanās vai nevajadzīga birokrātija, un tā lai būtu pēc iespējas efektīvāk panākams tas, ko cenšamies panākt. Bet te ir eh, būtiski, politiski, problemātiski jautājumi šeit, bet mums ļoti maz laika, lai to atrisinātu, un tas ir, tā ir viena no lielām problēmām, ar kurām saskaramies, jo priekšlikums ir ar eh, elementiem, kuri nav pietiekami ar pietiekamu juridisko drošību, tīpaši saistībā ar sankcijām un sodiem. Es pārstāvu grupu, kurā ir daudz dažādu viedokļu par šiem lielajiem svarīgiem politiskiem jautājumiem, un es centīšos prezentēt eh, to, ka nu, mums vajadzētu censties panākt konsensus. Uh, bet es to daru ļoti mm, pieticīgi, runāt par sasto pantu un proaktīviem pasākumiem. Tā kā tas tiek pasniegts, mums nav pietiekami daudz mm, laika, lai paredzētu pietiekamu juridisko drošību, bet mēs varam paredzēt uh, to, ka šie pasākumi ir brīvprātīgi un tad nebūtu sankcijas un tad būtu zināmi plāni, pilota rīcības, kas ļautu atgriezties eh, precīzākā veidā pie lielākas juridiskās drošības un arī skaidrības par to, kā tas tālāk attīstās, jo mēs runājam par ļoti svarīgām funkcijām, kas ir jātīsta tālāk gan privāta mm, eh, personām, gan arī uh, individiem, un mums nav pietiekami daudz laika, lai pie tā strādātu, rastu plašu konsensu, un tad nu, nu tāda brīvprātība attiecībā uz pilotu projektiem varētu palīdzēt mums virzīties tālāk. Un runājot par nu, tiešsaistes satura izņemšanu pēc rīkojuma vienas stundas laikā, nu, mēs tur runājam par tādām tehnoloģiskajām iespējām, ar dažādiem algoritmiem, tas noteikti pilnībā iespējams un izdarāms. Uh, Bet, nu, jebkurā gadījumā trešais elements, kas ir fundamentāls un uh, kurā var, varam rast uh, plašu vairākumu atbalstu, ir uh, tiesu kontrola. Runa par uh, um, kompetento iestādi, kas var rīkoties tikai tās dalībvalsts teritorijā, kurā mm, atrodas Tam ir ļoti svarīga loma. Tiesu kontrolē ir noteikti jābūt kā garantijai, lai nebūtu kāda patvaļība vai pārmērības, kļūdas dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, kas varētu rasties. Es teiktu, ka man šķiet, ka mērķis, kuru komisija vēlas panākt ar šo regulu, ir pareizs mm, īstajā brīdī, ir virzība uz priekšu, uh, progress no Daltona kunga puses, bet tiesu, tiesiskā paļāvība tik sensitīvā jautājumā un tehniski eh, tik atbilstīgā jautājumā, nu, tas tiešām ļoti nepieciešams. Nepietiek tikai ar labu nodomu. Mums ir tik ļoti maz laika, ka es iestātos par to, mm, kas attiec uz proaktīviem pasākumiem, nu, vai tie varētu būt varbūt brīvprātīgi, to varētu tad nu, izvērtēt un tad uh, redzēt, eh, kā ir, kādi elementi, kas varētu nodrošināt lielāku juridisko drošību, kuru tad varētu ieviest eh, citā priekšlikumā, nākamajā sasaukumā. Nu, tās ir tās idejas, kas manāk prātā, tā lai panāktu plašāku konsensu, jo mēs te nevaram virzīties uz priekšu, ja vairākums ir pavisam neliels. Un, uh, uzsvaru, ka mums tiešām ļoti maz laika un mums ir jācenšas um, strādāt pie šiem drošības elementiem. Paldies, Kornēlija no GOE. Jūs esat ānu referente. Jā, liels paldies. Lielā mērā var piekrist arī iepriekšējām runātājām. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Mums ir jācenšas rast līdzsvaru starp uh, cīņu pret terorismu un teroristisku saturu izņemšanu no vienas puses un no otras puses brīvību kā pamat tiesību. Mums ir jācenšas rast šo līdzsvaru. Un es domāju, mums ir nepieciešams rūpīgi apsvērt to, Un varbūt eh, dažus punktus mēs vēl varētu uzlabot. Es domāju, ka vairākos punktos mēs nevaram piekrist tam, kas tiek piedāvāt. Vispirms jau um, šis rīkojums par uh, satura izņemšanu, kuram tad gal galā tas būtu jāizlemj un kā tas uh, gal galā notiks. Tas nevar būt gluži vienkārši pārvaldības lēmums, ir nepieciešams uh, E, tiesisks lēmums, lai pārliecinotos, ka mums ir nopietni pamati to darīt. Un tālāk arī jautājums par to, kura būtu e, kompetentā iestāde. Varbūt mums vajadzētu vēlreiz to pārunāt. Un tādā gadījumā e, tas formulējums, kas tagad tiek piedāvāts, nebūs pietiekams. vai te būtu jāiesaista tiesa vai kāda neatkarīga iestāde, nu jo pretējā gadījumā šī sistēma uh, nedarbosies. Es nezinu, vai mums uh, izdosies to panākt, es nezinu. Par to vēl būtu jādiskutē, jo tas ir izšķirīgi, lai saprastu, cik lielā mērā mēs varam īstenot šādu satura izņemšanu, kas būtu neatkarīga un objektīva. Otrais punkts ir piektais um, uh, punkts, kas ir svarīgs. Tātad refer referrals. Vai tas uzlabo līdzinējo priekšlikumu? Vai ir nepieciešams uh, skaidrojums vēlreiz par to, kas ir nelikumīgs saturs? Un Es nezinu, cik lielā mērā tas ir savietojams arī ar um, uzņēmēju um, darbību, kāda ir šim te internetu pakāpojumu sniedzējam. Es domāju, ka būtu daudz prātīgāk uh, varbūt svītrot šo piekto uh, pantu. Sastais uh, pants - proaktīvie pasākumi. Uh, Eh, nu, jūs zināt, ka mēs pret to izturamies eh, piesardzīgi. Jā, eh, mēs vēlamies, zinām, filtrēšanu no vienas puses, jā, bet no otras puses mums vajadzētu būt piesardzīgiem ar šādu pasākumu īstenu, īstenošanu. Un tad mums ir nepieciešams arī pienācīgs uzraudzības modelis, un balstoties uz kādiem principiem tas notiks. Mums ir nepieciešams panākt to, lai tas būtu līdzsvarots pasākums, un lai mums ir jāizvērtē arī uh, iespējamais risks, protams, šos uh, proaktīvos uh, pasākums tādi, kā tiek uh, piedāvāti uh, kompromisos, mēs nevaram tos pieņemt. Mums ir jāraugās, cik lielā mērā tas ir savietojams ar brīvību un uh, tiesībām. Es domāju, ka būtu nepareizi šo dosē tagad virzīt uz priekšu uh, ar visu sparu. Mums ir nepieciešams turpmākas debats, lai pieņemtu uh, labu lēmumu. Un visbeidzot, jautājums par to, kas tad gal galā ir teroristisks saturs, tas ne, uh, kur nav ticis skaidrots arī ne terorismu vadlīnijās. Un ja mēs uh, paraugamies, tad uh, katra dalībās ar to var saprast, ko citu. Uh, Tāpēc mēs uzskatām, ka eh, šo priekšlikumu tāds, eh, kāds tas ir šobrīd, mēs nevaram atbalstīt. Paldies! Paldies, Kornēlija un Eva Žolija zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlos pateikties Danielam Daltonam par uh, uh, ziņojumu projektu, un es uh, pateicos arī kolēģiem, kas iesniedz savus uh, grozījumus par teroristisko saturu internetā. Pat esmu iesniegusi 51 grozījumu, kura mērķis ir um, naklē ar jaunu pieeju. Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un pastiprināta juridiskā skaidrība. Ir ārkārtīgi svarīgi, uh, novērst juridisko neskaidrību un tos mehānismus, kuri de facto uh, liktu uh, internetu platformām izņemt saturu uh, vairāk nekā tas nepieciešams tikai, lai izvairītos no sankcijām. Un uh, iespējamās sekas tagad komisijas piedāvātajiem ir uh, tādas, ka iespējams tiks ieviesti automātiski filtri, un mēs zinām, ka tas novedīs pie uh, nevajadzīgas satura bloķēšanas. Mēs vēlamies aizsargāt uh, vārda brīvību internetā. Tāpēc es piedāvāju skaidrot, ka uh, papildus pasākumi, ir, kur ir jāīsteno uzņēmumiem, neuzliek pienākumu uzraudzīt un vispārēji filtrēt saturu. Vēl viens svarīgs jautājums ir panākt, lai attiecīgās iestādes, kuras, kur kompetencija būs izņemt šo saturu, būtu pienācīgi neatkarīgs, tāpēc es piedāvātu uzticēt tiesu iestādēm, kas garantē mūsu brīvību un tiesības. Un tāpat arī, lai garantētu tiesisko skaidrību, uh, šim priekšlikumam jābūt skaidram. Ja teroristisks saturs tiek identificēts, tad ir nepieciešams rīkojums par eh, tā svītrošanu visām uh, juridiska, juridiskajām sēkām. Un es te domāju par Eiropolu uh, eh, sistēmu, kas jau uh, tagad ļauj ziņot par saturu saturu, kas varbūt nav tīri teroristisks, bet eh, tas jau ir bijis eh, šajā priekšlikumā. Bet mums nevajadzētu sajaukt vairākas lietas, jo pretējā gadījumā mēs pārāk lielu cenzūru ievietīsim internetā, un tas nedos nepieciešamo juridisko noteiktību uzņēmumiem. Uh, Tāpat kā iepriekšējie runātāji, es piedāvāju skaidrot, eh, kas tak tiek domāts ar teroristisku saturu internetā, lai netik ļaunprātīgi izmantot šie noteikumi par saturu izņemšanu, jo bieži vien um, tas varētu novest pie tāda satura izņemšanas, kas nav teroristisks. Mēs zinām, ka cīņa pret terorismu tiek eh, bieži vien izmantota, eh, lai aizsaktu cita veida rīcību. Arī Francijā ir piemērs šādai likumdošanai, piemēram, vēršoties pret zaļiem, eh, tad, kad viņi cīnās pret kodola atkritumu apglabāšanu. Vai, piemēram, Anglija, kas ieraksta Islandi teroristu sarakstā citu apsvērumu dēļ. Tā tad mums ir piemēra tam, ka likumdošana, tad, kad tā pastāv, tiek ļaunprātīgi izmantota. Un tāpēc ir ļoti svarīgi uh, definēt nelikumīgu saturu. Un tāpat, manuprāt, ir svarīgi uh, panākt to, lai kāda dalībās nevarētu iejaukties citas dalībās uh, e, lietās, pieprasot izņemt teroristisku saturu, kur tā par tādu uzskata. U, te es domāju par uh, tiesiskuma problēmām šodien vairākās dalībvalstīs - Polijā, Ungārijā, Rumānijā un citviet. Es domāju, ka mēs nevēlētos, lai šīs valsts tagad no mums pieprasītu, ka eh, tiek eh, izņemts, eh, izņemts attiecīgs internets saturs. Tātad es piekrītu iepriekšējiem runātājiem par tām bažām, kas vēl pastāv. Es domāju, ka mums ir jācenšas ātri vienoties par kompromisiem, un pretēji citiem kolēģiem, es uzskatu, ka ir svarīgi balsot par šo dokumentu šobrīd jau šajā sasaukumā. Vēlos nākt klajā ar vispārreiz dabas komentāru par divkosību, kas uh, ir uh, spēkā cīņā pret terorismu, tā skaitā arī manā valstī, Francijā, kas ir pret Saudarābijas uh, iekļaušanu to valstu sarakstā, uh, par kurām pastāv bažas, ka tās nodarbojas ar nelikumīgas naudas atmazgāšanu, un arī cenšas panākt tādu valstu svītrošanu no šī sāraksta. Runa ir par četriem ASV štatiem. Tas tik tiešām nav pieņemam, ja mēs vēlamies uh, cīnīties pret terorismu, tad tas ir jādara vēršoties pret nelikumīgu naudas aprītu un uh, Šādi ir arī mans pieminētie gadījumi. Paldies! Liels paldies, Eva! Jūs bijāt pēdējā runātāja, visi Ānu referenti, kas ir klāt, runāja, un tagad pēdējā Āna Gomeša. Paldies pavisam īsi, un es pilnībā piekrītu tam, ko Eva Žalīna pateica par terorismu finansēšanu. Mēs tik tiešām nepievēršam pienācīgu uzmanību dalībvalstīs. Te ir divi svarīgi punkti. Juridiskais pamats. Nevar būt vienotais tirgus. Nekādā gadījumā. Tā jau, to jau teica Birgit Sipel. Tam ir jābūt pamatiesībām un tiesiskumam jo tas ir nepieciešamais pamats šāda veida likumdošanai. Un vēl viens punkts, ko vēlos uzsvērt, tāpat kā kolēģi, jā, mums tik tiešām ir nepieciešama neatkarīga iestāde, un par ko tad ir runa, jo uh, mēs varam nonākt konfliktā ar vārdu brīvību. Paldies! Paldies, un es atvainojos, es aizmirsu par Natāliju. Natālija, lūdzu, jāklot pavisam īsi. Paldies, ir jau vēls, bet debats ir ļoti interesantas. Mēs uh, lieliski saprotam, ka šis dosie, kas uh, varētu pātrināt procesu, ir jūtīgs dosie un ļoti svarīgs, tāpēc man kā terorismu komitejas priekšsēdētāji kopā ar kolēģiem ir jo īpaši uh, strateģiski svarīgi panākt, uh, lai mēs varētu nostiprināt savus instrumentus, lai vērstos pret radikalizēšanos internetā. Uh, Un, protams, ir e, jācenšas vērsties pret uh, teroristisku uzbrukumu organizatoriem. Šī joma ir ārkārtīgi sarežģīta un jūtīga, jo tāpat kā visi kolēģi vēlos teikt, ka šajā komitejā mēs nepārtraukti cenšamies panākt pareizo līdzsvaru starp pamattiesību ievērošanu, jo pamat pamatos tas ir mūsu darbības lauciņš, un no otras puses, protams, īstenot mērķus eh, drošības eh, jautājumos, kas ir svarīgi mūsu līdzpilsoņiem. Tā tad mums ir jādomā par eh, sabiedrības brīvību, un par to ir jādomā arī šajā dosjē, Jo īpaši tāpēc, ka, kā jau teica kolēģi, un jo īpaši maita, kas ir ēnu referenta manā grupā, Mums ir jāvirzās priekšu un tāpat. Un Eva Žolī, kas teica, ka viņa vēlas nobalsot par to šajā sasaukumā, ir ļoti daudz šādu dosie šobrīd. Un bieži vien man rodas jautājums par šo dosie kvalitāti, jo mēs gau galā pātrinām visu sistēmu, lai pabeigtu darbu, protams, ar labiem nolūkiem, bet bieži vien, nu, tā varbūt ir metode, kas uh, nesniedz pareizos rezultātus. Tāpat kā kolēģi, esmu tikusies ar vairākām nevalstiskām organizācijām, organizācijām, advokātu organizācijām, juristu organizācijām, tātad cilvēkiem, kas ir eksperti šajā jomā. Un vēlos papildināt tikai ar vienu aspektu, eh, par kur varbūt neesam pietiekami eh, runājuši, proti ietekme uz maziem uzņēmumiem. Nu, lai jūs sapratu man, pers saprastu man personisko nostāju. Uh, ir svarīgi, lai tiktu iekļauts arī mazās platformas regulas aptvērumā, protams, precizēju definīcijas, bet es nevēlos, lai tās tiktu izslēgtas. Ir absolūti nepieciešams rast pienācīgus risinājumus šiem mazajiem uzņēmumiem, palīdzēt tiem. Nu, tā, lai tās nesaskartos ar grūtībām lai šis dokuments tik tiešām atbilst mūsu mērķiem. Un visbeidzot, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi un vietā izveidot katrā dalībvalstī tikai vienu iestādi, kas būtu kompetenta un neatkarīga un kas ļautu nodrošināt uh,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 šis ir jau neskaidāms eh, fails, kur mēs runājam par vienu un to pašu. Ei, man šķiet, ka mēs eh, šeit esam mm, paveikuši kaut ko ļoti paviršu, un tas eh, ietekmē ārkārtīgi lielu cilvēku skaitu, jo īpaši mazus un vidējus uzņēmumus. Galu galā tā bija komisija, kura vēlējās pievērst uzmanību galvenokārt svarīgiem jautājumiem, bet pēdējo piecu gadu laikā Viņi šeit, šajā jomā ir uh, izdarījuši ļoti lielu spiedienu, un ja mēs to salīdzinām ar komisijas un padomas uh, paveikto patvērumu un migrācijas uh, jautājumos, tad te viss tiek pilnīgi bloķēts, tas pats attiecas arī uz klimata jautājumiem. Šīs punkts ir kļuvis par kaut ko pilnīgi histērisku, un uh, darbs, kas te tiek veikts, ir paviršs. Deviņās reizēs no desmit netiek veikts ietekmes izvērtējums, nav nekādu akadēmisku eh, pētījumu, ehm, atzinumi no pamatiesību aģentūras, no dažādiem dienestiem tiek eh, neņemti vērā, un eh, parlaments tiek uzskatīts par kaut kādu sekretariātu, kuri vienkārši vēlas to visu izgrūst cauri. Mēs zinām, ka deviņi no desmit failiem uh, tiks likvidēti Eiropas Savienības tiesā. Mēs vienkārši neesam spējīgi pateikt nē, mums trūkst drosmes to darīt. Un, protams, ka mēs tuvojamies šī termiņa beigām, bet tās nekādā veidā mūs, kā vēlētas pārstāvis, neatbrīvo no mūsu pienākuma veikt atbilstošu kārtīgu likumdošanas darbu. 15, gandrīz 20 gadus e, ir pieņemti dažādi pretterorisma pasākumi. Un šajā laikā vispār nav veikts neviens izvērtējums par rezultātiem. Politiski tas nav pieņemami, un arī tiesiski tas nav pieņemami. Visiem šiem um, pasākumiem ir jāatbilst samērīguma un proporcionatāts principiem. Uh, Ja mēs nevarēsim pierādīt, ka viņi nodrošina mums labāku drošību, tad mums ir jāsaprot, ka tie absolūti neizpilda nevienas juridiskas un pat politiskas prasības. Man tas ir apnicis. Mēs nedrīkstam visu laiku būt par ķīlniekiem. Un tas turpinās un visu laiku atkārtojas. Jā, protams, mēs gribam eh, saviem pilsoņiem dot lielāku drošību. Jā, es saprotu, ka jūs jau kļūstat nepacietīgi, bet Jā, šie drošības pasākumi ir vajadzīgi. Mēs eh, dzīvojam pasaulē, kur ir daudz ļaunu um, noziedznieku, kas vēlas darīt ļaunas lietas. Mums nevajadzētu būt naiviem. Bet katru reizi, kad mēs kaut ko tādu pieņemam, mums vajadzētu arī stiprināt uh, pilsoņu tiesības. Un ja pēdējo 15 gadu laikā mēs šīs pilsoņu tiesības graujam. Mani patiešām pārsteidz, ka mēs runājam šeit par tiesību un vērtību programmu, ko uh, Komisija ir atšķaidījusi, kaut arī komisija bija tā, kas piedalījās sarunās. Mēs eh, to visu eh, samazinām, mēs eh, piešķiram mazāk naudas NVO, pat vēl mazāk nekā NVO, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības. Padomājiet par to, mums vajadzētu par to padomāt pirms balsošanas. Nē, nē, es neesmu nepacietīgs. Viss šis stāsts ir tāds, ka mēs nācām klējā ar priekšlikumu septembrī, un tad eh, sākās eh, šis eh, absurdais stāsts par interešu konfliktu, un, jā, jā, mums tur tika pazaudēts laiks. Nu, kā to jūs sauksiet, Birgita? Mēs zaudējām laiku, vai vācu tulkojumā tika teikts kas cits? Jums nevajadzēja teikt, ka mēs zaudējām laiku, mums bija vajadzīgs laiks, lai to visu noskaidrotu, un tagad, kad mēs esam to paveikuši, daži mēģina mūs spiest steigties, un arī komisijai vajadzētu pateikt, ko viņi domā, kad viņi saka par labāku likumdošanu. Šeit ir jādomā par efektivitāti un jāievēro arī tādi pamata noteikumi interešu konflikts nebija nekāds kvalitatīvs laiks, tas bija tikai apgrūtinoši. Mēs šeit mm, neieguldījām laiku, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu. Jūs eh, noteikti to redzējāt eh, balsojumā kultūras komitejā. Jebkurā gadījumā mēs pazaudējām laiku, un eh, es nevēlos tagad par to ilgāk runāt. Nidīkungs, īstais brīdis jums uzstāties. Es patiešām runātāju sarakstu nesagatavoju tieši šādā kārtībā, bet, nu, šis laiks ir patiešām jums piemērots. Jā, priekšādētāji pavisam īsi. Vispirms es vēlētos jums visiem pateikties. Šis ir svarīgs un nozīmīgs temats, un mums ir vajadzīgas diskusijas par šo priekšlikumu. Šorīt mēs pieminējām terorisma upurus. Maita bija mūsu vidū. Protams, ka galvenokārt mums ir jādomā par aizsardzības elementiem, bet eh, vienlaicīgi viņus uztrauc arī citi jautājumi. Mēs esam izveidojuši ļoti daudz dažādu aizsardzības elementu kopā ar jums, un šis punkts pār teroristiskā satura izplatīšanu internetā ir ļoti nozīmīgs. Mēs esam mēģinājuši to visu apturēt, mēģināt to mīkstināt pēdējo divu gadu gaitā, esam balstījušies uz brīvprātības pieejas. Esam daudz ko iemācījušies par to, kā šie teroristi strādā. Uh, Tāpat arī mēs esam ļoti daudz uzzinājuši par interneta darboņu iespējām izdarīt daudz labāk to, kas viņiem ir jādara. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs ietekmes izvērtējums. Tieši tāpēc mēs arī uzreiz nācām klajā ar šo likumdošanas priekšlikumu. Iepriekš tika teikts eh, daudz kas, ka mēs varētu piekrist. Mēs esam ļoti pateicīgi par darbu, kas ir ieguldīts eh, šajā priekšlikumā, un, protams, mēs redzam, ka šeit parādās paši būtiskākie elementi. Skaidri redzam, ka vēl ar vien ir iespēja noskaidrot, par ko tad šis priekšlikums runā. Mēs noteikti varētu daudz labāk arī precizēt definīcijas. Šeit nav runa tikai par teroristiskā satura definīciju, bet eh, ir arī daudzas citas definīcijas, kas attiecas uz dažādiem priekšlikuma aspektiem. Un eh, tieši tāpat kā iesaka eh, referents, mums vajadzētu labāk domāt par šī priekšlikuma priekšmetu. Tātad te ir runa par teroristiska satura izplatīšanu sabiedrībai. Šeit tā tad ir runa par informāciju teroristiskiem mērķiem, un uh, tieši tas pats parādās arī pret terorismu direktīvā, ko esat pieņēmuši. Otrakārt, noteikti, ka vajadzētu arī labāk uh, kvalificēt, kas tieši būtu jādara dalībvalstu iestādēm. Mēs, protams, iestājāmies arī par uh, zināmu elastīkumu Mēs uzskatām, ka visas iestādes būtu jāpakļauj tiesu kontrolē un uzraudzībai, un to noteikti varētu tekstā pateikt daudz spēcīgāk. Tāpat arī mums ir jādomā par pieņemto pasākumu efektivitāti. Protams, ka šeit ir jādomā arī par dalību valstu administratīvajām vai tiesu iestādēm. Bet Katrā dalībvalstī ir vajadzīga absolūta caurdzmība attiecībā uz to, kuras iestādes oficiāli drīkst veikt šos pienākumus, un šīs iestādes būtu arī jākontrolē, un tā būtu Jānis atbildība par savu darbu. Attiecībā uz eh, termiņiem mēs esam pieņēmuši šeit vienu stundu, kā vajadzīgo termiņu, mēs neesam atraduši nekādu labāku risinājumu par šo vienu stundu. Tas ir skaidri, un tas ļauj arī šo tiesību aktu um, padarīt efektīvu īstenošanas ziņā. Protams, ka šeit ir jāņem vērā dažādi mērījumi, un, protams, mums ir jādomā arī par atbilstošu termiņu, tā lai mēs varētu izvairīties no teroristiskā satura tālākas izplatīšanas. Uh, Protams, ir jautājums par eh, mazajiem spēlētājiem interneta pasaulē. Šeit, iespējams, tāpat kā daudz no jums, mēs neredzam iespēju, kā atbrīvot šos mazos spēlētājus no pienākumiem, bet iespējams, ka mēs varam šeit nodrošināt daudz lielāku elastīkumu attiecībā uz samērīgumu elementu, kā arī uh, attiecībā uz sankcijām un sodiem, kas ir paredzēti šajā priekšlikumā. Mēs eh, pilnībā jums piekrītam, ka, ja šeit parādās elementi, kas runā pretī e-komercijas direktīvai un eh, dažādiem citiem svarīgiem principiem attiecībā uz atbildību, tad mums vajadzētu pie tā vairāk piestrādāt. Šis teksts ir jāuzlabo. Mēs eh, nevēlamies, lai ar šo tekstu tiktu uzlikts vispārējais pienākums. Tāpat arī mēs nevēlamies, lai šie spēlētāji tiktu pakļauti sistemātiskai filtrēšanai. Mēs vēlamies, lai viņi to darītu pēc savas iniciatīvas. Tātad te ir runa par dažādiem papildu pienākumiem, par to, kas varētu palīdzēt visas sistēmas darbībai. Uh, Un, protams, jūs runājāt arī par spēcīgāku lomu Eiropolam, jo tas ir atbalsts visai tiesība aizsardzības sistēmai un arī pašām platformām. Kopsavilkumā mēs eh, patiešām vēlamies sagrabāt šos eh, ļoti spēcīgos pienākumus pienākumus, kas jau ir paredzēti šajā priekšlikumā. Tāpat arī mēs vēlamies saglabāt šo pienākumu obligāto raksturu, bet iespējams, ka jābūt elastīgākiem attiecībā uz sodiem un sankcijām. Tāpat arī varbūt ir jāparedz eh, papildu garantijas. Noteikti, ka ir jāmēģina arī sniegt eh, lielāks atbalsts mazajiem spēlētājiem interneta pasaulē. Vēlreiz liels paldies par jūsu darbu pie šiem tik svarīgajiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies, Nidikungs! Domāju, ka līdz ar to mēs es arī beiguši diskusijas par šo jautājumu, jo Daltona kunga nav klāt. Liels paldies visiem par darbu, paldies arī Nidīkungam. Un cerams, ka mēs varēsim arī balsot 21. martā. Paldies, kolēģi, un tagad mums ir atlicis vēl viens punkts darba kārtībā. Un te ir runa par Eiropas elektronisko pierādījumu rīkojumiem. Pēdējo reizi mēs par to debatējām februārī, tad, kad tika sagatavoti divi uh, darba dokumenti. Mēlo un Daltons ir ēnu referenti. Šodien tiks prezentēti vēl divi darba dokumenti. Viens attiecas uz trešo valstu tiesībām, to prezentēs Birgita Sipele, viņa ir sociāldemokrāta referente, un otra ir Intvelds kundze no Alde. Šeit ir runa arī par nosacījumiem, <clears throat> kas ir vajadzīgi uh, šo uh, dokumentu uzrādīšanai. Uh, Vispirms došu vārdu referentei, kas ir atbildīga par attiecībām ar trešajām valstīm. Tātad Birgita uzstāsies pirmā. Paldies, priekšēdētāji! Es zinu, ka jau ir gana vēls, bet neskatoties uz to, šis ir vēl viens ļoti svarīgs dokuments, par ko mēs runājam. Tāpēc es atvainojos, ka man būs vajadzīgas vairākas minūtes tā prezentēšanai. Kā jūs zināt, mēs vienmēr prezentējam vispārējais darba dokumentus, un mēs to darījām jau februāra sākumā. Tad, tad viens no tiem tika prezentēts kopā ar Melo kungu, kur mēs runājām par tiesisko aptvērumu un saistību ar citiem Eiropas Savienības tiesību instrumentiem un otru ar EKR referentu Daltonu, kas attiecās uz pakāpums niedzējiem. Uh, Šodien man ir uh, prieks jūs iepazīstināt ar vēl diviem darba dokumentiem, kurus mēs sagatavojām kopā ar ALDE ēnu referenti Sofiju Intveldi un mūsu GOE referenti Korneliju Ernstu. Īsi atgādināšu, kāpēc mēs veicam šādu detalizētu analīzi ar darba dokumentiem. Pretēji padomēji, kas eh, izskrēja cauri šim priekšlikumam pāris mēnešu laikā, uh, Prezentējot vispārējo pieju jau decembrī, mēs nolēmām rūpīgi pārbaudīt šo priekšlikumu. Un pieņemot šo lēmumu, mēs eh, apzinājāmies, ka visticamāk vienošanās netiks panākta līdz mandāta beigām. Tomēr šeit ir jāņem vērā tikai trīs dokumentu um, darba rezultāti un uh, um, Te esmu pārliecināta, ka esam pieņēmuši pareizo lēmumu. Kādi tad ir secinājumi šajos darba dokumentos? Pirmais dokuments, ko sadarb, sagatavojām kopā ar Intvēldes kundzi, attiecas uz eh, trešo valstu tiesībām. Un mēs eh, pienācām, nonācām pie secinājuma, ka balstoties uz Eiropas Savienības un ASV savstarpējo tiesisko palīdzību dalību valstīm jau ir daudz uh, iespēja piekļūt pie datiem, kas tiek uzglabāti ASV, jo īpaši, ja runa par transakciju vai trafika datiem, kā arī um, abonentu un piekļuves datiem, tā skaitā IP adresēm. Neskatoties uz to, ļoti bieži tiek teikts, ka šī procedūra aizņem uh, ļoti daudz laika, jo šeit ir runa par brīvprātīgu piekļuvi elektroniskiem datiem. Šķiet, ka šeit nav runa par to, ka trūktu instrumenta, bet gan tāpēc, ka trūkst tehnisko un cilvēku resursu dalībvalstīs, un tieši tāpēc apmaiņa ar pieprasītajiem datiem nenorit tik raiti. Pēdējās divas kategorijas - abonentu un piekļuves dati. Un eh, visticamāk, vis mm, vajadzīgākā kategorija krimināla lietu izmeklēšanā. Šeit pastāv dažādi tiesiskie režīmi starp uh, ASV pakāpojumu sniedzējiem un Eiropas Savienības tiesība aizsardzības iestādēm, kas arī balstās uz brīvprātīgu sadarbību. Tieši tāpēc ir apšaubāmi, uh, ka šis jaunais komisijas ieteiktais instruments ir patiešām vajadzīgs šķiet, ka esošos instrumentus varētu izmantot efektīvākā veidā, ja dalībvalstis vēlētos nodrošināt vajadzīgos resursus. Darba dokumentā mēs detalizētāk pētam arī mm, amerikāņu mākoņdadošanas aktu, un mēs skatāmies, kā tas ietekmē komisijas eh, saruna mandātu uh, par iespējamu vienošanos starp ASV un es. Šeit tiek norādīts uz faktu, ka ir daudz neatrisinātu jautājumu, jo īpaši attiecībā uz tiesisko pamatu uh, Eh, šādam nolīgumam. Un tāpat arī parādās jautājums, kā šis nolīgums varētu līdzās pastāvēt eh, citām tiesību sistēmām, eh, kur ir runa par mākoņdatošanas aktu un arī par iespējamo e-pierādījumu aktu. Iespējams, ka um, priekšlikums šeit ievieš arī jaunu komitejas procedūru, ko paredz 15. un 16. pants. Šī eh, pārskatīšanas procedūra šeit mums eh, pacēla ļoti daudz dažādu uh, juridisku problēmu, jo īpaši te ir runa par pakāpojumu sniedzēja iespējām uh, apiet uh, tiesību kolīzijas uh, ar citu valstu tiesībām, un tāpat arī nav skaidrs, vai šīs kolīzijas vispār pastāv. Otrais darba dokuments, ko gatavoja Kornēlija Ernsta un es, aptver nosacījums, saskaņā ar kuriem Eiropas pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojuma drīkst izsniegt. Šeit mēs nevaram piekrist komisijas argumentācijai, ka pietiek ierobežoties tikai uz eh, sniegšanas rīkojumiem par eh, transakciju un satura datiem, kur mēs paļaujamies uz eh, tiesas spriedumu, bet ļaujam arī prokuroriem izsniegt dažāda veida saglabāšanas un sniegšanas rīkojumus par eh, diviem, eh, divām it kā mazāk sensitīvām datu kategorijām. Tātad sniegšanas rīkojumi par transakcijas datiem arī būtu jābalsta uz eh, tiesneša atļauju. Bez tām šeit nav runa tikai par to, kurš drīkst izsniegt rīkojumu, te ir runa arī par uh, Eh, pārkāpumiem, eh, par kuriem šādus rīkojumus drīkst izsniegt, un šeit eh, mums rodas bažas. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu Eiropas sniegšanas rīkojums par abonentu un piekļuves datiem, kā arī glabāšanas rīkojumi drīkst tikt izsniegti par visiem noziedzīgiem nodarījumiem. Attiecībā uz sniegšanas rīkojumu par satura un transakciju datiem komisija ir paredzējusi uh, slieksni, kur tiek noteikts, ka sniegšanas rīkojums par šāda veida datiem var tikt izsniegts tikai pār noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tiek eh, piemērots eh, trīs gadu uh, cietumsots izdošanas valstī bet eh, šis eh, trīs gadu nosacītais sots attiecas uz lielāko daļu nosiecīgu nodarījumu dalībvalstīs, un tā kā netiek piemērots dubultās kriminalitātes princips, tad šis slieksnis šķiet eh, būvēts uz smiltīm. Tāpat arī mēs balstāmies uz iepriekšējiem dokumentiem un vēlreiz nonākam pie secinājuma, ka šis tiešās kriminālās sadarbības instruments starp tiesība aizsardzības iestādēm un pakāpojumu sniedzējiem iet pārāk tālu. Tas pats attiecas arī uz samērīguma principu un mm, nepieciešamības principu. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu tas eh, principā tiktu izskatīts tikai izdošanas iestādē. Attiecīgi, mēs vēlreiz aicinām ieviest obligātu um, sistēmu, kas būtu jāievieš starp uh, izsniegšanas iestādi un valsti, kur atrodas pakāpojums sniedzēji. Šāda sistēma ļauj izdošanas valstī vērsties pret rīkojumu, ja tiek pārkāptas pamatiesības vai arī, ja netiek izpildīts uh, dubultās kriminalitātes princips. Vēlreiz atgādināšu, ka ir vairākas problēmas, kas jau tika uzskaitītas iepriekšējos dokumentos, un mēs zinām, ka tiek gatavoti vēl divi darba dokumenti. Varu atkārtot tikai to, ko teicu sākumā. Esmu pārliecināta, ka mums vajadzētu dot priekšroku detalizētai priekšlikuma analīzei. Mums nevajadzētu steigties, kā to darīja padome un uz ko mūs aicināja komisija. Tas bija pareizais lēmums. Paldies! Kīcevs. Lielas paldies, Birgi, tagad Sofija. Paldies, daži īsi papildinājumi. Mm, patiesībā juridisko jautājumu un neskaidro jautājumu saraksts ir ļoti garš, un, un tad nu ir skaidrs, ka šis priekšlikums nav gatavs, nav nobriedis, ir daudz jautājumu, uz kuriem jādara atbildes. Uh, un vēlētos skaidri paust, ka es atbalstu pašu principu, ka mēs veidojam šādu vienotu mm, policijas sadarbības um, schēmu. Tam būtu š, jābūt šim galīgiem mērķim. Es esmu federālisma idejas aizstāv, bet ir jābūt drošības pasākumiem, bet tādu nav. Un es nezinu, no kur galā sāk jautājums par to. Uh, kurš tad beig beigās pieņem lēmumu. Šķiet, ka šeit šis sloks ir uz dalību valstīm pārāk liels, mm, gandrīz nekonstitucionāli ir tas, ka uzņēmumam ir jālemj, vai pieprasījums ir pamatots, un pakalpojumi sniedzēji teica, ka viņi nemaz nevar pieņemt lēmumus, jo bieži vien viņi nezina, kāds ir bijis pamatojums šim pieprasījumam, jo šādu veidu informāciju viņi nesaņem. Kādā veidā tad viņi varētu lemt, ja viņi vēlētos iebilst pēc rūpīgas analīzes, ja, nu, piemēram, juridiskais dienests komisijā vai parlamentā šādu analīzi varētu veikt mēnešiem, bet viņi to veids nedēļas laikā, un tas būtu vienkārši neiespējami. Mēs nevaram ļaut viņiem šādi lemt, un tad ir jautājums par nu, tu, kā ir šīs fundamentālās tiesības, kas saskarās ar nacionālām interesēm un citām interesēm. Kā tad eh, viņiem prasīt, ko tādu darīt? Un tad ir vēl viens jautājums, kad ir runa par pierādījumiem elektroniskā jomā. Mēs balstāmies uz pieņēmumu, ka eh, tiesu sistēma valstīs ir identiska, kā ir savstarpējā atzīšana. Bet eh, kā tad notiek, ja ir viena dalība valsts, kur uh, Komisija jau ir sākusi 7. panta procedūru, vai parlaments ir sācis 7. panta procedūru, jo tiesu iestādes netiek uzskatīts par neatkarīgām. Kas tad notiek? Vai Un tad uzņēmums saņem pieprasījumu no polijas, tad viņi teica, ka, nu, piedodiet, jūs pieprasījumu neņemsim vērā, tad sloks ir uz viņiem, un ja mēs paraugāmies uz Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, pat ne tiesneši var noraidīt Eiropas um, āresta uh, orderi, vai tad uh, uzņēmumi tā varētu darīt? Nu, tas nebūtu loģiski. Uh, tad juridiskie pak, mīsinošie pasākumi nav pietiekami. Arī termiņi ir par īsu, kad runājam par transatlantisko dimensiju. Nu, tur arī nav skaidrības, to es no sākuma norādīju. Nu, tas, ka Eiropas komisijas e-pierādījumu priekšlikumu iesniedz Nu, tad vēl pirms tā parādīšanās bija skaidrs, ka galvenais mērķis bija um, transatlantiskais uh, nolīgums, un tad šis mm, priekšlikums bija kā um, pamatojums, aizbildinājums šai juridiskai bāzei, bet beigu beigās, kad runa ir par transatlantisko dimensiju, mums ir ļoti būtiski mm, jāinvestē. Uh, Eh, citās jomās ir eh, ļoti daudz, kas mm, vēl ir izdarāms. Un pirms mēs esam izslamēluši visas mm, iespējas uzlabojot emlāts, es nedomāju, ka jau uzreiz vajadzētu ķerties klāt transatlantiskajām vienošanām, kad ir runa par iekšējo Eiropas Savienības dimensiju. Arī te es pilnībā atbalstu principu kā tādu, bet sākumā ir jāparāds drošības pasākumi. Uh, un tad ir nepieciešams atbilstīgs juridiski spēcīgs priekšlikums e elektronisko pierādījumu ziņā, un šis priekšlikums nesasniedz e, standartus. Lielas paldies! Vēlējos teikt, ka es e, minēju šos e, jautājumus padomē neformālajā. Ja iekšlietu tieslietu pārdomē un arī tas, kas mums būtu jādara rēmlāts, kas mm, padarāms vēl pirms ejam uz priekšu, bet dažas dalība valstis padomē tomēr ļoti vēlas elektronisko pierādījumu failu virzīt uz priekšu. Kornēlija, vārds jums. Äh, un jau atkal jauns priekšlikums Eiropas uh, parlamentā. Uh, jau atkal jauna problēma, un jau atkal mēs cenšamies saprast, um, kāpēc mums ir nepieciešams šis priekšlikums. Varbūt mums vajadzēja drīzāk uzlabot iepriekšējo. Arī es vēlos papildināt tikai. Nu, kur tad ir, kurot šis uh, haoss, proti um, atšķirīgie um, dati, um, mm, atšķirīgi noteikumi uh, drošības jomā, kuram būtu jābūt atbildīgam un kuram gal galā nē, kas gal galā būtu jāsniedz kā informācija, kas nē. Tātad ļoti daudz, kas ir sajaukts kopā, tātad datu kategorijas un kurš gal galā um, nodrošinās šos uh, pierādījumus un Mēs gal galā runājam par 27 dalībvalstīm, 27 dažādām atšķirīgām izpratnēm par to, kas tad ir likuma pārkāpums. Un šis te sarežģītājs priekšlikums rada arī šaubas par to, vai mēs nesamazināsim pamattiesības dažās dalībvalstīs. Tas arī ir jāpārbauda, pirms mēs rīkojamies. Nu, vairāk kārt jau ir ticis teikts, ka, ka ir atšķirīga izpratne par likuma pārkāpumiem dalībvalstīs, un mēs paraugamies uz likuma pārkāpumiem, piemēram, um, dubultā sodāmība, tas, ka cilvēks tiek uh, tiesiski vajāts uh, vairākās dalībvalstīs, kas tad gal galā notiek? Ja mēs neskaidrojam šos jautājumus, tad mēs saskaramies ar milzīgām problēmām. Ja mēs paraugamies uz Poliju, Ungāriju, tad šeit mm, izpratne ir pavisam citāda. Tālāk, piemēram, mm, abortu gadījumā mums ir mm, dažādi izpratni dalībvalstīs par to, kas ir likuma pārkāpums, un es baidos, ka mēs šādi ierobežosim uh, pamatiesības. Un ja mēs paraugamies rūpīgāk, ja mēs uh, redzam, vai tas tik tiešām ir nepieciešams. Vai tik tiešām pasākumi, kurus mēs piedāvājam, ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā? Mm. Protams, tas viss padara šo priekšlikumu daudz sarežģītāku. Arī um, tiesības apstrīdēt lēmumu nav tāds paredzēts, nav arī tiesiskās aizsardzības visā šajā priekšlikumā. Nav nekādu arī uh, procesālu noteikumu par to, kas ir nepieciešams un kas būtu izsvērti un līdzsvaroti. Un tāpēc jāsaka, mēs varam tikai un vienīgi norādīt to, kas uh, tiek piedāvāts, jo mums ir Um, vēl pamatīgi jāskaidro, kas kaut galā ar to visu tiek domāts. Mums ir nepieciešama arī saistoša sistēma par to, kā attiecīgās iestādes var savstarpēji sadarboties un arī ar skaidrām tiesībām. Kādos gadījumos ir iespējams noraidīt um, šādas prasības? Tāpēc, tā kā tas viss dokumentā šobrīd vēl nav paredzēts, es domāju, ka mums vēl ļoti daudz ir jādiskutē par šo priekšlikumu. Thank you very much, Cornelia. Thank you, Birgit. So... Paldies, Birgit. Paldies, Kornēlija. Neviens nevēlas vairs izteikties. Lielas paldies. Tad prezentēsim pēdējos darba dokumentus 2. aprīlī. Meis kundze un viņas aktivitāte parāda to, ka varētu būt vēl kāds laiciņš. Labi, paldies! Kornēlī, man jūs pietrūks. Bet es vēl te būšu, jo kaut kas notiek augšstāvām jo nākamā sanāksme ir 18. martā, noteikti vēl te būšu. Jā. Labi, neko vairs neteikšu. Lielas paldies un jauku vakaru visiem. Paldies par pacietību. Paldies arī tulkiem, paldies visiem darbiniekiem. Jauku vakaru visiem. Tiekamies rītdien!